Buonasera, ben ritrovati. Eh, allora, come abbiamo eh, concordato stamattina per uno slitto. Godātie kolēģi, kā jau mēs šorīt eh, vienojāmies, tad šorīt mums bija nelielas problēmas ar laiku. Un no šā rīta mums vēl ir atlicis viens darba kārtības punkts izskatīšanai. Mums tā tad nebija laika izskatīt vienu no jautājumiem, un tā ir Tas, tas bija jautājums par ziņojums par faktu vākšanas vizīti Rumānijā. Šī vizīte notika 23. un 26. novembrī. Un eh, man bija tas gods vadīt faktu vākšanas vizītes delegāciju Rumānijā, un eh, tāpēc es vēlētos jūs informēt, īsumā brinfor, informēt par to, kā mums gāja, un patiesībā tās bija divas ārkārtīgi intensīvas dienas, ko mēs pavadījām Rumānijā. Rumānijā mēs apmeklējām vairākas pilsētas, un eh, pirmais, ko vēlētos jums pieminēt, ir saistīts ar šīs, šī komandējuma, šīs misijas organizēšanu. Un eh, bija zināmas praktiskas dabas grūtības, no kurām mums vajadzētu mācīties nākotnes misiju organizēšanā jo nākotnes delegāciju vizītēs mums vajadzētu ārkārtīgi uzmanīgi izvērtīt to, vai mums būs konkrēta programma vai nē. Jo patiesībā jau loģistisku apsvērumu dēļ, kaut vai tas būtu transporta sagatavošana, infrastruktūras stāvoklis un cik ilgu laiku tas prasa aizbraukt no vienas vietas uz otru, tā tad uh, ir ārkārtīgi svarīgi konkrēti aprēķināt laiku un sazināties jau ar kolēģiem konkrētajā valstī. Piemēram, ja mēs iepriekš būtu sazinājušies ar kolēģiem Rumānijā, tad domāju, domāju, ka mums izdotos izvairīties no daļas grūtību, ar kurām saskārāmies mūsu vizītes laikā. Tā tad, kā jau es teicu, tāds pēdējais programmas pieregulējums ir ārkārtīgi svarīgs. Un tāpēc būtu svarīgi, tas ir svarīgi arī mums, kas plānojam savu laiku sīk saplānot un pareizi saplānot programmu, un tad mēs izvairītos no veselas virknes problēmu. Tātad tas ir varbūt pirmais, ko es vēlētos eh, pateikt visiem, kolēģiem, un tas noteikti attieksies arī uz citām fa faktu vākšanas vizītēm citās valstīs. Tātad vēlreiz pilnīgi noteikti ir iespējams jau iepriekš visu saplānot tik labi un veiksmīgi, lai viss noritētu gludi. Bet tagad mazliet sīkāk un specifiskāk par faktu vākšanas vizīti Rumānijā. Tā tad, kā jau es teicu, 23. līdz 25. novembrim mēs apmeklējām Rumāniju. 24. tātad pirmajā faktu vākšanas vizītes dienā 24. novembrī mēs eh, tikāmies ar attiecīgajiem cilvēkiem un patiesībā mm, mēs izskatījām Rodio Montānī petīciju lūgumrakstu. Un tas attiecās arī uz vienu no rūpnīcām. Mēs eh, ļoti agri jau sākām strādāt, un eh, mēs tikāmies eh, ar cilvēkiem, kuri bija atbildīgi. Mēs tikāmies ar tiem, kuri ir atbildīgi par šo projektu, mēs tikāmies arī ar Montānas pilsētas mēru. Manuprāt, šī tikšanās bija ārkārtīgi auglīga, un abas puses bija apmierinātas, un atbildīgie ieguva nepieciešamo informāciju, mēs ieguvām tātad nepieciešamo informāciju no projekta īstenotājiem. Šī informācija bija svarīga, jo tādējādi mēs guvām atbildi uz veselu virkni jautājumu, kas tika izskanējis lūguma rakstiesniegšanas brīdī. Citu starpā tas bija jautājums par augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanu, un tas ir ļoti svarīgs konkrētās pilsētas iedzīvotājiem, jo Protams, ka šobrīd zelta raktuvēs tiek izmantots vesels spektrs, vēdekta spektrs eh, ķimikālija, bet eh, šajās sēdēs piedalījās arī tehniskie darbinieki, kuri ar videofilmu palīdzību parādīja, kad ir iespējams arī citas metodas zelta attīrīšanai. Tātad, kā jau es teicu, šī tikšanās bija ļoti auglīga. Mums bija iespēja ļoti konkrēti redzēt, un piedzīvot, ka vismaz eh, uz papīra šī zelta attīrīšanas rūpnīca izpilda pilnīgi visas Eiropas Savienības normas. Citu starpā tā ir arī minerālu ieguves rūpnīcu atkritumu pārstrādes direktīva. Kā jau es teicu, tehniķi ļoti detalizēti, pamatoti un argumentēti atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Uh, Īpaši tas attiecās uz mūsu uzdotajiem jautājumiem par Eiropas likumdošanā ierakstītajiem dažādu piesārņojumu sliekšņiem un to pārsniegšanu. Tātad šis te Montanas projekts mums visiem bija ārkārtīgi aktuāls, un projekta īstenotāji mums apsolīja, ka rūpnīcas darbībā tiks ievērota visa Eiropas Savienības griesti. Daudzi no mums eh, atbalstīja ideju par to, ka vajadzētu atvēlēt eh, sava veida garantijas summu, kura darbotos konkrētās likumdošanas ietvaros. Un šobrīd atkal tiek eh, izmantota zeme, kurā agrāk bija paredzēta citam nolūkam, bet šobrīd atkal ir paredzēts veselu areālu veselu e, teritoriju atvēlēt raktuvēm. Un jautājums par to, kā to organizēt saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, ir ļoti aktu aktuāls. Runiet par 160 miljonu eiro liela projekta īstenošanu, un mēs uzdevām veselu virkni jautājumu par to, kā šis projekts tiks nodrošināts. Šobrīd projekta īstenošana ir nonākusi savā pēdējā stadijā, bet patiesībā eh, galīgu izvērtēšanu var veikt tikai, kad projekts jau būs sākts īstenot. Tātad eh, galvenais būtu novērtēt, kādas būtu projekta sekas un ietekme uz konkrēto teritoriju. 24. novembra priekšpusdienā mums bija vēl viena ārkārtīgi svarīga tikšanās, un tā bija ar Roša Montanas mēru. Un eh, mērs sniedz mums ieskatu, kādā veidā iedzīvotāji, vietēji iedzīvotāji skatās uz projektu īstenošanu. Šī teritorija ir vēsturiski ļoti svarīgi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī Rumānijas reģionam plašākā mērogā. Un eh, pirms eh, kādiem gadiem tika uzsākt šā projekta īstenošana, un tomēr šajā reģionā ir iespējams arī citu ekonomisku aktivitāšu īstenošana, kas eh, tik ļoti neapgrūtinātu vidi. Informācija, kas mums tika sniegta, ierosināja, ka vajadzētu izmantot arī šobrīd neizmantojamās rūpnieciskās un industriālās telpas, un ka ir iespējams eh, veikt eh, ražošanas aktivitātes arī citās nozarēs, kas šajā reģionā ļaut attīstīt ekonomiku. Un eh, tiešām varbūt, ka izveidosies situācija, kurā vietējiem iedzīvotāju grupai būs jādodas uh, darba meklējumos citur, un tāda situācija tik dramatiski ir daudz viet Rumānijā. Jautājums par to, vai šis uzņēmums vēlas kaut ko darīt vietēju iedzīvotāju labā, un eh, vai būtu jāceļ jaunas ražošanas telpas ir joprojām aktuāls. Vēl jau vairāk jautājums ir aktuāls arī par to, vai vajadzētu celt lielu ražotni, vai varbūt vairākas mazas, kuras būtu vieglāk pārvaldīt. ir jāizvērtē infrastruktūras iespējamība un arī plusi un mīnusi. Un eh, mums bija iespēja tikties šīs vizītes laikā arī ar Rumānijas valsts pārstāvjiem. Un eh, mēs tikāmies vidas ministrijā ar atbildīgajiem Mēs tikāmies arī ar valsts sekretāru un mēs tikāmies arī ar atbildīgajiem ierēģiem dažādās ministrijās, kas atbild par šī projekta īstenošanu. Un patiesībā bija ļoti interesanti dzirdēt pretrunīgu informāciju no dažādām ministrijām, jo dienas pirmajā pusē mēs varbūt tikāmies ar varas iestāžu pārstāvjiem un tad pēcpusdienā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un informācija bija atšķirīga. Jo, protams, atšķirās arī reģionālo politiķu un eh, valsts līmeņa, nacionālā līmeņa politiķu viedoklis. Patiesībā mums izdevās apkopot informāciju un apstiprināt informāciju, kura mums jau bija zinām iepriekš. Īpaši mums eh, divi ministrijas sekretāri informēja par to, ka kontrolas metodas ir tikušas e, ieviestas, un tās ir saistītas ar dažādu sliekšņu ievērošanu konkrētajā rūpniecības nozarē. Un e, šie strādājošie mūs pārliecināja, ka e, šie griesti tiks ievērot un ka konkrētas uh, piesārņojuma normas pārsniegts netiks. To pašu apstiprināja arī ministrijas. Un, piemēram, cianīda izmantošana zelta attīrīšanā un daudzās citos tehnisko procesu, procesu sadaļās joprojām tiek uzraudzīta. Un eh, patreizajā situācijā cianīda izmantošanu regulē vesela virkne Eiropas Savienības likumu. Varas iestādes mums darīja zinām, ka šajā projektā joprojām notiek faktu apkopošana un varas iestādes eh, mēģina attīrīt tās teritorijas, kurās agrāk ir ticis izmantots ciemnīts. Piemēram, šobrīd ir tās saucamais eh, mālas lānis, noglumiežu slānis, kas tiek izmantots attīrīšanai, un alternatīva bija tā saucamās ģeoloģiskās membrānas izveidošana, uzcelšana, kas arī darbojās kā sava veida siets. Un tādējādi varas iestādes vēlas pasargāt vietējos floras un faunas resursus. Līdz ar to tiek eh, īstenoti direktīvas par augsnes un notekūdeņu un eh, gruntsūdeņu aizsargāšanas prasības. Mēs eh, runājām arī par piesārņojuma griestu nepārsniegšanu, un varas iestādes apstiprināja, ka tas tiks ievērots. Un, protams, faktu vākšanas vizītē mēs runājam arī par attiecībām ar kaimiņu valstīm. Un Rumānijas varas iestādes mums apstiprināja un garantēja, ka ir nepieciešams e, informācijas, ka likumā ir paredzēta informācijas kampaņa un iedzīvotāju piekrišanas prasīšana. Un e, šāda piekrišana ir saņemta arī no Grieķijas, un e, komunikācija ir noritējusi pietiekam augstā līmenī. Tādējādi iedzīvotāji ir saņēmuši nepie, nepieciešamo informāciju, lai viņu sirds būtu mierīgas. Un tomēr zināmas izmaiņas būs nepieciešams veikt. Mēs eh, saņēmām dokumentus, rakstiskus dokumentus, uz kuriem balstoties es esmu sagatavojis savu rakstisko ziņojumu par šo faktu vākšanas vizīti Rumānijā. Bet, kā jau es teicu, rūpnīca sagatavoja arī noteiktu izdevumu sarakstu, noteiktu laika grafiku par plusiem un mīnusiem. Un, kā jau es teicu, šobrīd ir atrasts jauns apakšuzņēmējs, apakšpiegādātājs, kurš nāks par labu gan videi, gan arī tiem iedzīvotājiem, kur dzīvo konkrētajā reģionā. Tiekoties ar dalību valstu, varas, tiekoties ar nacionālajiem uh, pārstāvjiem mēs uzdevām arī veselu citu, mēs uzdevām citu, veselu virkni citu jautājumu, citu starpā. Dobrodžējā ir paredzēts celt vēja ģeneratoru parku. Un e, šādā sakarībā varas iestādes uzsver, ka tās ir pilnīgi pārliecināts par šādu parka stratēģisko nozīmīgumu jo Rumānijā ir gan uzcelts, gan arī paredzēts celt citus vēja ģeneratoru parkus. Un e, mums tika garantēts, ka tiks, iz, ka tiks izpildīts visas gan nacionālajā, gan arī Eiropas Savienības likumdošanā ierakstītās prasības. Rumānijas varas iestādes mums apsolīja piegādāt konkrēto informāciju par to, cik šāda projekta izpildē tiks e, radīts CO2 izmešu Un pilnīgi noteikti jau šobrīd ir skaidrs, ka tas būs saskaņā ar Eiropas Savienības normām. Dobrodžējas projekts. ir paredzējis eh, uzcelt 400 vēja ģeneratoru eh, mastu ar eh, ģeneratoru turbīnām, un raugoties uz Rumānijas varas iestāžu mums piedāvātajiem dokumentiem, tad izskatās, ka pamata bažām nav. Izskatās, ka viss ir saskaņā ar noteikumiem, un patiesībā, kāpēc iedzīvotāji ir izteikuši savu neapmierinātību, tas varbūt ir vairāk morāls dabas jautājums. Projekts jau ir uzsā, projekta izpildi jau ir uzsākta, uh, un pirms projekta uzsākšanas notika projekta seku novērtēšana, un arī tajā neparādījās nekas īpaši ne, negatīvs. Es uzskatu, ka mūsu lūgumrakstu komitejai vajadzētu izskatīt šo aktivitāti iedzīvotāju prasības gaismā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka vēja ģeneratoru masti nevienam neko ļaunu nenodarīs. Cits jautājums, uz kuru vēlējos lūgt Rumānijas varas iestādēm atbildēm, ir bija savvaļas zirgu audzēšana, patiesībā tās audzēšanas pārtraukšana. E, šis jautājums varbūt e, mūs tik ļoti neinteresē, jo mēs vēl nebijām apkopojuši visu mums jau iesniegto informāciju šajā jautājumā. To, ko mēs dzirdējām, apkopojot informāciju uz vietas, tā tad tie lopi jeb dzīvnieki, kurus, eh, kurus statistikā uzskaita kā savvaļas, bieži vien tie pieder kādam cilvēkam, bet vienkārši viņam ļauj brīvi staigāt eh, pa kādām teritorijām un nodokļus par tiem neviens nemaksā. Tā tad bija cilvēki, kuriem šie dzirgi, zirgi traucēja, kur bija iesnieguši lūgumu rakstu, un šie cilvēki vēlējās, lai šo te savvaļas pēdiņās zirgu īpašnieku par tiem vairāk rūpētos, un doma bija, ka Rumānijai šī situācija ir jāsargulē arī nacionālā līmenī. Tātad runājot par šiem zirgiem, mēs eh, mūsu programmā balstījāmies uz uh, vairākiem jautājumiem, un Roša Montana mēs tikāmies arī ar vairākiem lūgumrakstiesniedzējiem, un mēs tikāmies ar šiem lūgumrakstiesniedzējiem Eiropas Savienības Rumānijas pārstāvniecībā. Šīs sēdes laikā lūgumrakstiesniedzēji izteica nožēlu par to, ka Viņi nav saņēmuši konkrētas, argumentētas un skaidras atbildes uz saviem izteiktajiem lūgumrakstiem, un eh, Rumānijas varas iestādes izteica savu nožēlu par šādu notikumu attīstību. Jo, protams, ka pilsoņu iniciatīva un jautājumi ir svarīgi, un ja tiek rakstīts lūgumraksts Eiropas parlamentam, tad cilvēkiem šie jautājumi liekas svarīgi. Šoreiz pilsoņiem tika mēģināts sniegt atbildi ar video materiālu palīdzību un citiem pierādījumiem, un patiesībā mums radās pārliecība, ka visi aspekti šajā konfliktā izsvērti netika. Un eh, tas mūs sāpināja. Un tāpēc es vēlētos uzdot varas iestādēm arī papildus jautājumu un saņemt uz to arī atbildi. Kā jau es teicu, Iedzīvotāji uzska... varas iestādes bija piedāvājusi iedzīvotājiem tādu kā kompensācijas summu, un tomēr iedzīvotājiem tā likās pārāk zem, un viņi jutās sarūktināti. Kā jau es teicu, ir nepieciešama sīkāk šī situācijas analīze un risku tālāk novērtēšana. Vēl bez tam tika uzsvērts šajās tikšanās reizēs ka dažāda veida garantijas, kuras viena puse vai otra puse sniedz, šīs eh, garantijas ir priekšnoteikums tam, lai otra puse tās akceptētu. Mēs eh, tikāmies arī ar tehniskajiem darbiniekiem, un eh, sākotnēji nebija ieplānota šāda tehniskas dabas tikšanās bet uh, viņi tomēr atnāca uz šo sēdi, un tas bija samērā negaidīti. Un uh, mēs uh, nebijām domājuši, ka viņi pat izteikšies šajā sēdē, un tomēr viņi izteicās. Elementi, fornīti. Tā tad mēs lūdzām, lai informācija tiktu sniegta, un lai uh, rakstveidā mums to vēlreiz uh, iesniegtu šo informāciju. Vakar un aizvakar saņēmām šo informāciju mūsu komitejā, bet man vēl nebija iespēja izskatīt šos datus katru atsevišķi. Un, protams, ka tas ir nozīmīgi. Tas ir nozīmīgi arī mūsu problēmas tālākajam skatījumam. Un manā noslēguma ziņojumā es šos elementus, protams, arī ievērošu. Es domāju, ka noteikti būs iespējams izmantot šos materiālus, um, jo um, runiet par cienīdu izmantošanu, zelta ieguvēju un, protams, arī runiet par to, kā tiek atjaunotas, um, atjaunot šie apgabali pēc koncesijas uh, līguma darbības izbeigšanās. Pēc tam, kad um, šie jautājumi tika izskatīti, eh, tad vakara gaitā Mēs um, turpinājām diskutēt, dažiem kolēģiem bija neformālas tikšanās arī ar um, daļu no logumrakstu iesniedzējiem. Un par to varbūt, ka uh, kolēģi paši varētu uh, vairāk ko teikt. Nākošā diena bija 25. datums. Mūsu delegācija nodarbojās ar. Uh, kādu citu jautājumu šajā dienā. Proti. Pēc tāda diezgan uh, gara pārbrauciena nobraucam Barbedagā. Tā ir uh, neliela vieta, neliela apdzīvota vieta. un uh, lūguma rakstā 111 uh, svītra 2008 lūguma rakstā tas ir minēts un tur um, tiek uzstādīti masti vēja ģeneratoriem. Apkārtēji apgabali uh, pieder uh, Natūra 2000 teritorijām, un šie uh, vēja ģeneratora masta rada riskus un Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz to, ka uh, fauna tās uh, pārars un uh, ierastie uh, dzīves ritmi tiek traucēti. Un uh, līdz ar to ir iespējams, ka fanu skaits samazināsies. Aptuveni 4000 vēja ģeneratori tiks uzstādīti šajā reģionā, un 1500 no tiem tādā reģionā, kas ir Natura 2000 teritorija, respektīvi tieši pie robežas Natura 2000 teritorijai. Mēs apmeklējām šo reģionu, mums bija iespēja redzēt šo teritoriju tādā um, veidā un tādā situācijā, kādā tas pat laban est. Un, protams, ka tas tagad ir pilnīgi dabīgs apgabals, tur nav nekādas cilvēka aktivitātes, cilvēka aktivitātes seku nav uh, redzamas. Abi lūgumrakstu iesniedzēji ļoti detalizēti rakstīja pār savām bažām. Un tas patiesi ir tāds apgabals, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs. Tāpat jāsaka, ka mēs varējām paši to uh, savām acīm redzēt. Lūgumraksta iesniedzējs domā, ka tie uzņēmumi un tas uzņēmums, kas uh, uzstādīs vēja ģenerators un aģentūra, kas uh, atbilstošos pētījumus veids un pārdo, pārbauda, vai visi juridiskie noteikumi tiek uh, ievēroti ir savā starpā saistīti. Tātad lūgumraksts tiesnedzējs saka, ka šīs divas iestādes ir uh, saistītas, un tas varētu nozīmēt, ka objektivitāte vairs nav garantēta, un līdz ar to rezultātu objektivitāte cieši. Es aicināju lūgumu rakstiesniedzējus iesniegt atbilstošus dokumentus, kas šos apgalvojumus uh, pamatotu, jo pilnīgi skaidrs arī tas, ka mēs kā komiteja, ja mēs vēlamies pārstāvēt pilsoņu intereses, tad mēs, protams, pirms mēs varam iesniegt sūdzību, tad um, jāskatās, kāda ir pierādījuma, un, ja nav tāda pierādījuma, tad mums jāveic pārbaudas. Šīs dienas pēcpusdienā Mēs devāmies uz Kostancas pilsētu. Tikāmies ar uh, Kostancas pilsētas prefektu. Klāt bija arī dažādu vides aģentūru pārstāvji. Arī Dulķa Geratja un Kostancas vides organizāciju pārstāvji. Viņi pauda viedokļu, ka viņi ir par šo vēja ģeneratoru uzstādīšanu Kostances eh, prefekts eh, teica tomēr, ka šie vēja ģeneratori tiks uzstādīti tad, kad eh, būs atbilstoša atļaujas procedūra. Izieta tā atbilst Rumānijas likumdošanai un arī noteikumiem, kādi ir spēkā Eiropas Savienībā. Tad mēs um, saņēmām atbilstošus dokumentus, vides atbilstības uh, pārbaudi un tā tālāk. Arī strateģiski vides uh, sabalansētības um, pārbaudi tika veikta. Tie visi ir tādi procedūras soļi, kas ir noveduši pie pozitīva rezultāta. Tika nosaukti dažādi gadījumi kad priekšlikumi attiecībā uz projektiem tika klasificēti kā tādi, kas nepilnīgi atbilst nacionālajiem noteikumiem, un šajos gadījumos jau uzstādīti vēja ģeneratori tika demontēti, respektīvi dažos gadījumos arī at, uz celšanas atļauju uh, ja tika atteikta. Kas nozīmē, ka vietējās iestādes ļoti korekti ir izturējušās, proti tās iestādes, kas kontrolē, vai šādi projekti var tikt īstenoti atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. Līdz ar to mūsu darbība saistībā ar šiem lūgumrakstiem bija noslēgusies 25. Pēcpusdienā delegācija tikās um, ar um, sarunu dalībniekiem un um, mēs bijām Nacionālajā Rumānijas parlamentā. Nodarbojamies arī ar citiem jautājumiem, kas bija darba kārtībā iekļauti. Ticām, tikāmies arī ar lūgumrakstu komitejas deputātiem uh, Rumānijas parlamentā. Apmainījāmies viedokļiem. runājām par pieredzi. Un šīs sarunas bija ļoti um, labas, vajadzīgas. Tik izteikta arī vēlme padziļināt sadarbību, padziļināt sadarbību starp Rumānijas lūgumrakstu komiteju un mūsu komiteju. lai a, labāku informācijas apmaiņu veiktu, lai a, arī termiņi tiktu saīsināti dokumentu apmaiņai. Varētu tādu tā kā neformālu vienošanos parakstīt. Un to varētu parakstīt dažādi a, šo a, komiteju priekšsādētāji, un tas ļautu mums darbu vēl efektīvāk a, veidot. Papildus tam, papildus šīm tikšanās reizēm Rumānijas parlamentā Mēs tāpat tikāmies arī ar, ar Rumānijas tiesību sargu. Mums bija aktīva viedokļa apmaiņa. Mēs izskatījām, kādi uzdevumi ir viņam nacionālā līmenī, salīdzināt to ar tiem uzdevumiem, kādi ir Eiropas tiesības argamību ombudam. Un noslēgumā atbildīgais eh, par ģimenes jautājumiem, kas ir arī atbildīgs par adopciju, tikās ar mums. Mēs gribējām zināt, kādi eh, likumdošanas akti tiek attīstīti, it īpaši saistībā ar eh, jautājumu par adopciju. Mēs diskutējām arī par dažiem lūgumrakstiem, tiem, kas ir saistīti uh, ar adopcijas procedūrām atbilstoši Rumānijas likumdošanai. Mēs mūsu komitejā jau esam atbilstošu darbu veikuši. Mums tika teikts, ka Rumānijas parlamentā tagad tiek diskutēts par likuma grozījumiem. Atbildīgā persona kas pārstāvē Rumānijas iestādes, um, apstiprināja to, ka likums ir um, pieņemts, tas ir likums, kas uh, vairāk uh, vērš uzmanību uz um, nepilngadīgo a, tiesība aizstāvību, tas ir a, tas būtiskākais. Un tāpat nosaka arī to, ka atsevišķas kontrolas a, pēc a, nejaušības principa tiek a, paredzētas un veiktas. Ir paredzētas arī sankcijas, kas tiek pielietotas automātiski, ja netiek ievēroti. A, noteikumi. Un tāpat tika norādīts uz to, ka Rumānijas valdībai ir šī politiskā griba uh, strādāt, netiek vēlreiz skatīts viss jautājums par starptautisko adopciju. Atbilstošas prasības vērsts pret Rumānijas valdību jau ir tikušas izskatīts. Un, protams, ka tās bija tādas jomas, kurā nacionālā kompetence ir prioritāra. Mēs nevaram tieši iejaukties un atbildīgā persona, kas pārstāvēja šo uh, iemetu arī eh, mums eh, stāstīja par lietu attīstību, un mēs varam teikt, ka tas tiešām ir progress. Progress eh, salīdzinot ar to, kas ir bijis pagātnē attiecībā uz cilvēktiesību aktiem. Mēs arī veicām tādu īsu viedokļu apmaiņu par starptautisko adopciju. Un kopumā es varu teikt, ka šīs divas dienas bija ļoti intensīvas, Mēs ieguvām ļoti daudz jaunas papildu informācijas, it īpaši arī rakstveida informācijas, dokumentu pakotnes, pat arī vairāk nekā praktiskas informācijas. Bet nu, tas arī bija tāds simbolisks akts ļoti liederīgi. Bija dokumenti saņemt tieši uz vietām, tas bija pat labāk nekā tad, ja šie dokumenti tiktu vienkārši nosūtīti mums. Tādēļ es domāju, ka šī iniciatīva Rumānijā apmeklēt bija ļoti laba un pilsoņiem arī ļoti interesanti. Tas bija, nu, vairāk nekas man nav jāsaka, un kolēģi var varbūt vēl papildināt, un visas citas detaļas dzirdēsiet, respektīvi redzēsiet un varēsiet izlasīt manā ziņojumā. Paldies! Tagad tā postimāra kungs. Tres, fiu de acord, ka această vizită a fost extrem. Paldies! Jums tiešām ir taisnība. Šis brauciens bija ļoti nozīmīgs piedalījās parlamentārieši un arī ex-oficio deputāti. Tā bija ļoti plaša delegācija, varbūt visplašākā, kādā sastāvā šī komisteja ir apmeklējusi kādu dalību valsti. Tas apliecina mūsu interesi par šiem jautājumiem, un man ir radies iespējas, ka priekšādātājs kundze, kas iepazīstināja mūs tagad ar šo informāciju. Um, pauda lielākoties vai gandrīz tikai Rumānijas valdības viedokli, nevis lūgumrakstu iesniedzēju viedokli, kaut gan arī uh, viņus taču uh, varēja uzklausīt vairāki Rumānijas deputāti Eiropas parlamentārieši piedalījās šajā vizītē un bija iesnieguši savus jautājumus valdībai un, un uh, šai, šim uzņēmumam, kas nodarbojas ar zelta ieguvi. Atbildes nekādas netika saņemtas būtībā. sprākstvielu izmantošana arī bija viens no jautājumiem, kas ir palicis neskaidrs. Un bija arī pretrunas attiecībā uz to, kādu daudzumu ir atļauts iegūt un kāds ir faktiskais um, ieguvums Un tad par apdrošināšanu, kas būtu pieejama avārijas gadījumā, riski ir ļoti lieli Atbildes, kas tika sniegtas uh, rumāņu deputātiem, bija visai ļoti pretrunīgas un neskaidras. Kopš tiek uzsākta šo iegulu izmantošana, ir runāts arī par pārapdrošināšanas polisi un tiek apdrošinātas noteiktas vērtības, bet pārapdrošināšanu neveic tad, kad projekts jau ir sācies. Trīs vai četri deputāti iesniedz savus jautājumus vairāk kārt attiecībā uz uh, ģeoloģiskajām īpatnībām uh, vietās, kur notiek tā saucamā uh, dekantēšana. Vairākas universitātes ir veikušas pētījumus un ir atzinušas, ka ģeoloģiskā struktūra nav tāda, nav piemērota, lai veidotu šo, nu, vai piesārņot šo ūdenskrātuvu ar cianīdiem. Un atbildes, kas tika saņemts par šo tēmu, bija ļoti virspusējas un paviršas. Uh, Un tad jautājums par izolāciju. Šī bija jautājums par metodiku, kas ir izmantota uh, šīs izolācijas izveidē. Un un par atbildi, kas tika saņemta, varētu teikt, ka vides ministrija būtībā darbojās kā ieguves, zelta ieguves firmas lobētājs. Un par to arī ir runa minētajā ziņojumā, kas attiecās uz šo jautājumu, respektīvi lūgumu rakstā. un mūsu brauciens nebija saplānots tā, lai varētu uzklausīt visas puses vienādā mērā. Zinātnieki, kas piedalījās šajā grupā un kas pārstāvēja lūgumu rakstiesniedzējus, zina, kāda ir situācija. Es pats neesmu ne speciālists ķīmijā, uh, nedz arī uh, saku izvērtēšanā, bet zinātniekiem vārds nemaz netika dots. Un tāds gadījums vēl nav pieredzēts mūsu komitejas darbā. Lielāko daļu, vairāk nekā pusi laika, runāšanas laika atvēlēja valdības pārstāvjiem institucionālā sadarbība starp Rumānijas ombudu un Rumānijas lūgumrakstu komiteja bija vērtējama kā pozitīva, un tā varētu, vajadzētu darīt arī cit, citās reizēs, lai varētu, lai tiktu pārstāvētas Eiropas pilsoņu intereses. Vēl es gribu teikt sekojošo par adopcijas problēmām Rumānijā. Startautiskā adopcija nebūtu pieļaujama, ja nu vienīgi tikai attiecībā uz Rumānijas pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs. Tad šeit atbildes tika sniegtas apmierinošas, un mēs tiešām tikāmies ar speciālistiem. Uh, Un tad vēl notika arī sarunas starp četriem deputātiem un žurnālistiem. Mēs runājām par preses brīvību, un arī šo sarunu rezultāti ir atsp tiem jātiek atspoguļotiem ziņojumā, un par šo jautājumu ir jāinformē attiecīgā komiteja. Un vēl. Katoļu katedrāle. Eh, Bukarestē mēs tikāmies ar arhibīskapu un mēs runājām par to, cik pozitīva ietekme ir mūsu komitejas darbam šīs katedrāles saglabāšanā. Uh, un tas apliecināja, ka mēs strādājam Eiropas pilsoņu interesēs. Runājot par tikšanos, kas notika vakarpusē, mēs saņēmām informāciju no zinātniekiem, ar kuriem vispār bijām paredzējuši tikties. Informācija tikt saņemta rakstveidā. Tas noteikti arī ir jāieraksta ziņojumā par šo braucienu, jo šajā tikšanās reizē piedalījās četri komitejas pārstāvji. Un vēl daži vārdi par brauciena loģistiku. Gribētu uzsvērt, ka šis brauciens bija ļoti liederīgs, turklāt pēc tam, kad komisija bija pieņēmusi lēmumu uh, uzsākt uh, nu, līguma pārkāpumu procedūru. Un komisija arī neapšauba uh, izdarīto secinājumu pamatotību, bet ne valdība, ne arī vietējās un reģionālās iestādes nezina, kas komisijas um, izziņas šajā pārskatā ir rakstīts. Un Bukarestē mums sacīja, ka nekāda notificēšana vēl nav notikusi. Uh, ja informāciju ir saņēmusi Rumānijas oficiālā puse, tad jau viss ir ļoti labi, bet tas vēl nav skaidrs. Un vēl par vēja parkiem, par vēja ģeneratoru parkiem. Runa ir par zonu, kas ir ļoti piemērota enerģijas ģenerēšanai. Vairāk nekā tur varētu, vai ir uzstādīts divas trešdaļas no vēja ģeneratoriem, kas vispār ir Rumānijā, un arī par to ir jārunā ziņojumā, par to, cik ļoti liels ir šo vēja ģeneratoru blīvums. Tie, to skaits ir vairāk nekā 4000. Tas nozīmē, ka ir jāveic izvērtējums, jāveic pētījums par šo šī parka ietekmi. Nav jāšaubās par to, vai šāds parks ir vajadzīgs, bet ir jābūt vairāk tādai diferencētākai attieksmē vai izvērtējumam, kur var šos ģenerators uzstādīt un kur to nevajadzētu darīt, ņemot vērā aizsargājamās teritorijas. Arī to noteikti vajadzētu uzsvērt ziņojumā bet citādi, um, nerunājot par dažādiem partiju politikas apsvērumiem un partiju politikas apsvērumu izraisītām, izraisītām nebūšanām, brauciens bija sekmīgs. Mulțumesc mult, doamna președintă. Predas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, liels paldies par jūsu prezentāciju! Arī es vēlētos jums pateikties eh, par veidu, kādā veidā jūs vadījāt mūsu delegāciju un pārvaldījāt tās faktu vākšanas vizīti. Es biju aizvietotājs šajā delegācijā, un tā kā tā bija vizīti Rumānijā, tad es darbojos kā ex-officio deputāts. Un eh, jāsaka, uz Dubroģu es nedavos pirmajā dienā, un tomēr man lielā mērā priecē tas, ka jūs tur devāties, un mani ļoti apmierināja jūs sagatavotā atskaita par vizīti Dubroģā. Pēc manām domām, vismaz uh, izskatot to, ko jūs teicāt, jūsu vizīte ir bijusi ļoti veiksmīga Un eh, tas ir ļāvis jums, kā jau Boštināro kungs teica, tas lielai daļai mūsu komitejas deputātu ir ļāvis tiešā veidā runāt par šiem jautājumiem ar Rumānijas varas iestādēm. Jūs eh, ļoti labi darījāt, uzsverot savā ziņojumā arī to, ko varas iestādes saka par šiem jautājumiem. Piemēram, Roša Montanas pilsētā mēs eh, tikāmies ar iesaistītajām pusēm, kuras jau bija runājušas mūsu komitejā Briselē šeit, un patiesībā atkārtojās tas pats, kas e, bija arī šeit Briselē, un jūs varbūt ne īpaši uzsvērāt to, ko šie cilvēki jau bija šeit teikuši. Tātad nekas jauns tur neparādījās, mēs nevaram to varbūt uzskatīt par faktu vākšanas vizīti, jo jauns nekas tur neparādījās. Varbūt e, nelielu pesimismu un e, Nožēlu man izraisa tas fakts, ka, kā jau mans kolēģis Baštenāro teica, varbūt nevajadzētu ieņemt nostāju, jo ir tādi cilvēki, kur uzskata, ka bija divas vizītes. Es personīgi vēlētos uzsvērt to momentu, ka Rumānijas varas iestādes bija ļoti nopietni gatavojušās šai mūsu vizītei. Uh, Rumānijas varas iestādes atsūtīja divus valsts sekretārus, lai atbildētu uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Un mani lielā mērā ietekmēja tas, ka uh, Katrs no šiem varas iestādu pārstāvjiem sev līdz bija paņēmis septiņus desmit ekspertus, lai ļoti pamatoti un argumentēti atbildētu uz mūsu jautājumu. Tātad eh, jūs uzdevāt jautājumu, uz jautājumu atbildēja desmit se, sērija, desmit eksperti. Protams, ka atbildes bija ļoti pamatotas, un man nelikās, ka varas iestādes būtu jau kādā veidā izvairījušās no mūsu vai Rumānijas iesaistītās puses uzdotajiem jautājumiem. Kā jau mans kolēģis teica, šeit neviens mēs nesam, es vismaz nedomāju, ģeologi vai ķīmiķi, un tomēr šīs tikšanās bija ārkārtīgi auglīgas un, un mums sniedz ieskatu par situāciju. Un e, tā tad, e, kas e, mani pārsteidza lūgumraksta iesniedzēji, kuri jau bija uzstājušies mūsu komitejā šeit Briselē, ieradās arī Bukarestē un eh, sniedz tos pašus argumentus arī tur. Kas man nepatika, un es atvainojos, ka lietoju šo īpašības vārdu nepatika, man likās, ka vispār nav pieņemams, ka uz šādu vizīti tiek uzaicināti arī citi citi cilvēki, tātad nepieaicināti cilvēki ar lūgumu rakstu izskatītājiem. Tātad tie bija cilvēki, kuri nebija iepazīstināti ar mūsu vizītes darba kārtību, un iespējams, ka šie cilvēki būtu devuši savu ieguldījumu diskusijās, ja būtu labāk saplānot šī vizīte. Diemžēl šīs ne, šie ārpus vizītes palikušie cilvēki nebija informēti par to, ka mēs ieradāmies, un patiesībā arī tad, kad viņi bija uzaicināti piedalīties sēdē, vārds viņiem netika dots. Tas, ka šie neatkarīgie eksperti tika uzaicināti delegācijai, netika darīts zināms, tas e, mums tika darīts zināms tikai tad, kad mēs jau atstājām telpu, un tad, protams, mēs vēl vēlējāmies ar šiem cilvēkiem runāt. Maconī kundzei vajadzēja burtiski atgaiņāties no šiem ar labu gribu sēdi ieradušamies cilvēkiem, kuri vēlējās dot savu ieguldījumu, bet kuriem tas ne, nebija lemts. Eh, bija viens kolēģis no Rumānijas, kurš nav petī komitejas deputāts. Viņš eh, vēlējās, lai Maconija kundze atbild uzdotajiem jautājumiem, ko cilvēki ar labu gribu bija sagatavojuši un uzdeva. Un tad eh, parādījās tāda ad hoc ārkārtas situācija un ārkārtas procedūra, un kas man visvairāk nepatīk, es nedomāju, ka tas Eiropas parlamentam radīja labu slavu Rumānijā. Diemžēl, man laikam tā ir jāsaka, ka cilvēkiem Rumānijā radās priekšstats, ka Eiropas parlaments ir tāds haotisks, haotisks dažādu organizāciju sajietiņš, un īpaši mūsu komiteja viņiem diez vai atstāja organizētu un loģisku iespaidu. Cilvēki nezin, kā mēs a, eh, strādājam, un iespējams, ka viņi tika izmantot arī tikai un vienīgi kā savu veidu izspiedēji. Bet runājot par par faktu vākšanas eh, vizīti. Eh, šādai vizītei nekādā gadījumā nevajadzētu tikt būt pakļautai viena kolēģa vēlmēji izdarīt spiedienu uz faktu vākšanas vizīti. Es uzskatu, ka mums ir jāsaglabā skaidrs prāts, objektīvs skatījums, un eh, noslēgšu varbūt ar to, kas man priecēja. Uh, Es uzskatu, ka mums bija ļoti auglīgas diskusijas, īpaši diskutējot par ziņojumu. Varbūt vēl viens aspekts. Aspekts, kas mani neiepriecināja un kas mani kaitināja, bija tas, ka nebija paredzēta tikšanās ar žurnālistiem, un pēkšņi tāda parādās. Mēs ejam pa gaiteni, un pēkšņi ir preses konference. Es uzskatu, ka vajadzētu būt pilnīgi skaidri atrunātam, ka ja mēs par vizīti atskaitāmies Rumānijas plašsaziņas līdzekļiem, tad tam ir jābūt plānotam un sagatavotam. Protams, ka ik viens no mums var nākt klajā ar priekšlikumiem, kas šo ziņojumu un atskaiti bagātinātu, un eh, tomēr es domāju, ka mums būtu strikti jāpieturās pie darba kārtības un e, nekādā gadījumā nevar parādīties ārkārtas situācijas. Tātad e, tikšanās ar žurnālistiem nebija vispār mūsu plānā, un e, šai tikšanās reizē vispār nevajadzēja parādīties. Un tas arī neparādījās jūsu ziņojumā, manuprāt, tas nav adekvāti. Es nedomāju, ka vispār bija jēgpilni tikties ar žurnālistiem, jo tas nebija paredzēts mūsu sākotnējā darba kārtībā, un mēs jau tomēr devāmies pie lūgumrakstiesniedzējiem, lai apkopot informāciju. Tas ir mans priekšstats par šo vizīti. Tā ir mana varbūt pirmā ideja par jūsu ziņojumu, un varbūt, ka mums ar kopsavilkumu un ar secinājumiem izdosies vienoties par tiem un patiesībā es vēlējos uzsvērt, ka mums vajadzētu pret iedzīvotājiem izturēties ļoti nopietni. Mēs nevaram viņiem apsolīt vairāk, nekā mēs spējam izdarīt, un cilvēkiem nevajadzētu saj sajusties kā izmantotiem politiskā spēlē. Nevajadzētu cilvēkiem sajusties izmantotiem kā kauliņiem šaha spēlē. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tā tad eh, mēģināšu varbūt eh, šavā ziņojumā apkopot vairākas eh, mūsu viedokļus. Mums vajadzētu varbūt apstiprināt gan mūsu lūgumrakstu komitejai, gan arī lūgumrakstu iesniedzējiem, ka mēs esam bijuši vienā vizītē un nevis vairākās. Tātad, jā, sastrādāsimies. Paldies par visiem, kuri ir iesnieguši savas e, idejas. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Es e, atvainojos lūgumrakstu iesniedzējam, ka jums bija jāgaida. Tātad mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu. Un tas ir 12. darba kārtības punkts, un tagad vēlētos vārdu dot uzreiz Ungārijas valsts piedarīgajam Ugvedī kungam. Um, tisztelt elnök asszony! Bebes István vagyok. Cienītā priekšstādātājs kundze, man sauc Ištvāns Benešs. Es esmu Ungārijas pilsētas Kārmanda mērs un kopā ar advokātu kampi kancelēju esmu iesniedzis lūgumrakstu. Un es gribētu jūs lūgt konstatēt, ka ES tiesības tika pārkāptas konkursā. Tā ir, kas skar Körmantu pilsētu, un es gribētu sākt ar citātu. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem manā dzīvē bija uh, kalpo cilvēcei. Es esmu ārsts bijis un tādēļ es varu arī nu, rīkoties tā un veikt tādas lietas, kas patīk dievam. Un par Körman pils atjaunošanu šis princips, diemžēl, netika atturēts. Ja, Un tika ierosināta arī procedūra. Diemžēl nepareiza informācija tika sniegta pilsētai. Un pēc tam arī pilsēta nevarēja, pilsētas doma nevarēja pareizi informāciju izmantot, un līdz ar to projekts nebija izstrādāts atbilstoši noteikumiem. Persī bija eh, eh, sī eh, konkursā. Mēs gribējām ierosināt Karman pils atjaunošanu. Šo projektu mēs izstrādājām un atbilstoši noteikumiem iesniedzām šo uh, darbu. Šis projekts bija tā sauktais prioritārais projekts. Ungārijas atbildīgā reģionālā Iestādi komiteja konstatēja, ka projekts ir pieņemams, tas atbilst kritērijiem, un pilsēta Kērmenda 91 miljonu Ungārijas forintu izmantoja dažādu projektu sagatavošanai. Tas tiek darīts ar mērķi, lai projekts atbilstu uh, tiem kritērijiem, kādi a, tika noteikti Ungārijas reģionālās attīstības padomē. Mūsu projektu div, a, trīsreiz nodeva a, pārstrādē, un a, trešajā reizē tika mainīti projekta kritēriji. Un tika runāts par to, ka tās pils daļas, kuras mēs gribējām restaurēt, bet gan ir paredzēta tāda vēl apjomīgāka restaurācija, un tas būtu saistīts ar 6 līdz 8 reizes plašāku līdzekļu izmantošanu. Šos kritērijus nevarējām ieturēt, tādēļ mūsu sākotnējo projektu nodavām. Un tika noteikta uh, kārtība, kā iesniedzam projektu, un gal galā mēs netikām izvēlēti. Mēs neesam uh, saņēmuši nekādu rakstveida dokumentu un tādēļ nevaram izmantot uh, tiesas ceļu. Un tādēļ esmu vērsies jūs komitejā un es uh, gribu lūgt, lai nu mums būtu, mums tiktu sniegta kāda iespēja uh, apstrīdēt šo lēmumu, ja jau tāda iespēja nebija mums Ungārijā. Tātad lūdzu komiteju ļaut mums apstrīdēt šo Ungārijas pieņemto lēmumu. Un tad jāsaka arī, ka termiņu norādes nav īsti jā, korektas. 28. oktobrī 2009. gadā lēmums tika pieņemts. Tas ir Lelša Potķāņi uh, dzimšanas dienu uh, 1870. 17. Uh, gadā. Um, 25. oktobrī viņš ir dzimis, un līdz ar to, mm, nu, pat viņa uh, propagētie mērķi netiek ievēroti. Es uh, lūdzu tagad, uh, lai um, advokātu uh, biroja Jogačs pārstāvim uh, varētu dot vārdu. Cienītā priekšstādātājas kundze, tās, ko Bebeškungs jums paziņoja, ir pareizi. Es gribētu arī juridiski skaidrot situāciju. Mūsu viedoklis ir tāds, ka tiek pārkāpta regula 1800. 1883 Tā ir ES regula. Mūsu prāt tiek pārkāptas tiesības, jo Ungārijā mums netiek dota iespēja apstrīdēt pieņemto lēmumu tiesiskā ceļā. Bez tam mēs vērsāmies pie jūsu komitejas, jo, jo mēs redzam, ka šeit ir pretrunas. Proti sadarbība netiek atbalstīta. Runājot par struktūra fondu līdzekļu izmantošanu. Tādēļ lūdzu lūgumrakstu komiteju izskatīt šo jautājumu un arī lūdzu komisiju raudzīties, lai šāda situācija nākotnē neatkārtotos. Paldies! Grazie. Paldies. Eva Marija Bāci tagad runās komisijas vārdā. Paldies, priekšēdētāji, godātā priekšēdētāji, godātie komitejas locekļi. Lai jūs labāk saprastu situāciju, gribu teikt, ka um, Ungārijā projektus var iesniegt izmantojot divās procedūrās. Viena no tām ir tā saucamā klasiskā, bet otrā tiek izskatīti pro prioritātes projekti. Tas, ar ko mūs iepazīstināja pilsētas mērs, attiecās uz prioritāriem projektiem. Tas nozīmē, ka šeit um, tiek pārstāvēti vietējo organizāciju, vietējo iestāžu pārstāvji, kas iepazīstina ar savu priekšlikumu valdību, tiek aprakstīts projekts, kāds, uh, kurš uh, vēlas saņemt uh, finansējumu. 30. septembrī pagājušajā 2009. Uh, gadā notika sanāksme, Atvainojiet, saka runātāja. Um, dokumentā nav teikts šis svarīgais datums un Tātad Donavas reģions uh, ir um, šis projekts piedara pie Donavas reģiona, un 2009. gada 30. septembrī tika izskatīti četri projekti, kas, uh, kas tika pieteikti finansējumu saņemšanai. Uh, bet finansējums visiem eh, nebija pieejams, tāpēc reģionālās attīstības padomi izstrādāja prioritāru sarakstu un izvēlējās divus no šiem četriem. Un tad 28. oktobrī, kad bija atlikuši tikai divi projekti, Tātad balsojot par šiem projektiem, uh, Kermendas pilsētas projekts, diemžēl, nebija starp šiem diviem, kas tika izvēlēti no četriem. Kermendas pašvaldība un pilsētas uh, mērija tika informēti, informēts par šo lēmumu, par to, ka Kermenda nesaņēma finansējumu. Šis projekts nenonāca attiecīgajā līmenī, uh, kas uh, var pieteikties uz finansējumu. Uh, par lēmumu vajadzēja informēt pilsētu, un ir atzīts, ka Eiropas Savienības regulas nav pārkāptas, uh, ir izmē, piemērots partnerības princips, un reģionālās attīstības iestādē bija iespēja izvēlēt šo projektu atbalstam, bet mūsu komitejai eh, ar to nav nekāda sakara, ka eh, pilsētas mērī netika informēta par pieņemto lēmumu. Uh, atbildība šeit tiek dalīta, ir projekti, kas, par kuriem atbild Eiropas komisija un citi projekti, par kuriem lemj dalībvalsts. Un šis projekts nepiedar pie tiem, kas ir Eiropas komisijas pārziņām vietējā manis minētā kolēģija vienkārši bija aizkavējusies informējot pilsētu par lēmumu. Paldies! Tagad vārds kolēģim. Kan, uh, kan... Kolēģis Jārs. Paldies. Es saprotu lūgumu rakstiesniedzēju sašutumu, ja iesniedz projektu un uh, nesaņem finansējumu. Par to, protams, nav iemesla priecāties. Es arī pats esmu iesniedzis projektus um, skolai, kas saņēma brīvprātīgo atbalstu un arī bez sekmēm. Komisija ir, komiteja ir uzskatīja, komisija uzskata, ka šeit nav pārkāptas uh, ES tiesību normas Un jautājums principiālais šeit ir par to, kā pieņemt lēmumu par to, kuri projekti tad ir prioritāri. Un tik tālu jau viss ir pareizi. Un ko komisija ir konstatējusi, ka netiek pārkāptas tiesības. Bet ja, ja es gribētu tagad tomēr piedāvāt zelta nokartīt kā futbolā un jāatzīst, ka šeit ir bijusi komunikācijas problēma vai traucējumi. Ja jūs sacenšaties ar citiem projektiem un tiek demokrātiskā veidā balsots, un tad, protams, ka tiem, kas zaudē, ir jātiek informētiem. Es saprotu lūgumu raksta iesniedzēja bažas bet tomēr es gribu šo dzelteno kartīti um, parādīt, lai arī citos gadījumos, ja ziņas ir sliktas, tik un tā um, cilvēki ir jāinformē, nevis jātur tās noslēpumā. Ir jābūt labai sadarbībai labās ziņas atbalstītie projekti nonāk avīzē, bet arī, ja projekts ir cietis neveiksmi, tomēr ir jāsadarbojas un savi partneri jāinformē korekti. Paldies! Vairāk nav runātāju par šo, vai tomēr lūdzu Pastino kungs. Kas? Ka... Jā, priekšstādātājs kundze arī šeit man ir jākonstatē, ka bieži vien um, tieši tādas kopienas um, ir tās, kas zaudē. Nu, kopiena ir uh, ieguldījusi naudu, enerģiju, laiku, ir aktīvi rīkojusies, uh, ir uh, noteikts procedūras uh, jau īstenojas. Un o, pēc tam, kas notiek gal galā? Nu, gal galā tiek paziņots, ka tā nesaņem tā netiek izvēlēta. Šo lēmumu ir pieņēmusi reģionāla iestāde. O, teiksim, uz ārpusi e, visi noteikumi ir uh, it kā uh, visi ievēroti. Un Rumānijā, nu tāda ir mana pieredze, ka, nu, varētu izskatīties arī pēc negodīgas uh, darbības. Vai politisks spiediens ir īstenots, vai uh, nu, tas, kam nav tā īstība krāsa vai partijas piedarība nav īsti pareizā, ka tas nav izvēlēts. Un man liekas, ka šajā gadījumā komisijai vajadzētu pavisam skaidri konstatēt, ka nākotnē šādas uh, lietas nedrīkst notikt, ka uh, reģionālā līmeņa atbildīgā persona tiek uh, noskaidrota, ka Kermani iedzīvotāji to uzzina, cilvēki karmanīta uzzina. Un uh, ka uh, procedūra tiek uzskatīta par nefinansējumu dažādu iemeslu dēļ. Un ja uh, persona, kas nav informējusi cilvēkus un to nav izdarījusi, ka tā saņemtu sodu. Jo tas ir mūsu uh, pienākums, mums ir jāaizstāv Eiropas pilsoņi. Un ir jānosaka, ka uh, Pilsoņu viedoklis ir jārespektē, jārespektē, un tas ir jādara iestādēm. Un iestādēm ir jāievēro likumi. Man ir ļoti žēl, tiešām ļoti žēl, ka nav tāda Eiropas ietvara, kā mēs varētu līkoti, rīkoties, un ka tagad mums ir eh, no komisijas jāprasa aktīva darbība. Bet, nu, tajā pašā laikā tie, kas ir atbildīgi par eh, šādu uh, Uh, kļūdu rašanos, uh, tie uh, kaitē savienības prestižam. Un viņiem par to ir, nu, nevis jāmaksā, bet viņus ir jāsoda par šādu darbību. Un šādi jā, pieteikumi ja projekts nav veiksmīgs, nu tad viņas ir kā sloks arī vietējai sabiedrībai. Tas taču ir skaidrs. Non ci sono altre richieste di parola. Jā, vēl kāds vēlas uzteikties, uzstāties, neliekas, ka nē. Tad dodu vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem, lai viņi varētu reaģēt. Lūdzu. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Cienītā priekšsādātājs kundze, cienītie komitejas deputāti, pavisam īsi atļaujiet reaģēt uz izteikto. Es gribētu uzsvērt sekojošo. Nacionālā attīstības iestāde, kas ir atbildīga par projektu īstenošanu, trīs reizes ir uh, Garmendas pilsētai atgriezusi projektu. Un tā pati iestāde ceturto reizi lūdz pilso, pilsētu, un tas ir atšķirīgi no uh, sākotnējās idejas, jo balstoties uz šo ideju, uh, pilsētu šos plānus uh, sastādīt, tātad pilsētai uh, tika likts par pienākumu izmainīt šos plānus, un tas ir atšķirīgi no Eiropas noteikumiem. Un mums lūdza, mūs lūdza iesniegt jaunu o, projektu 90 miljonu vērtībā. Un tam būtu jābūt pavisam jaunam. Un ja mēs paliekam, nu, pie futbola, uh, Tad iedomājieties, spēle sākas un pāris sekundes pirms spēles beigām spēlētājiem pēkšņi pasaka, apstākļi ir mainījušies un tie, kas ir uzvarētāji, tagad pēkšņi ir zaudētāji. Un tieši to mēs gribējām šajā lūgumrakstā uzsvērt. Paldies! Condivido questa, queste osservazioni. E... Yeah. Jā Es varu šo piezīmi tikai atbalstīt. Un Jāra kunga piezīme uzklausīja un arī citas runātājas. Protams, ka komisijas atbilde nav pozitīva atbilde. Nu, tas komisijas darbam nedara godu. Tā ir kļūda. Tie ir trūkumi, ko šeit redzam. Bet, nu jā, mums jāpaliek uh, realistiem un varam tikai teikt, ka pēc uh, visa tā, ko uh, lūgumraksta iesniedzēji mums ir uh, paziņojuši, tad no mūsu komiteja nav īsti uh, atbildīgi un mēs neko daudz nevaram uh, padarīt. Tā drīzāk ir uh, nacionāli valsts kompetences lieta un vairāk komiteja nu tiešām arī nevar darīt. Es domāju, ka mēs, mūsu uzdevumi ir pavē, mēs esam paveikuši, mēs, jūsu prasība bija ļoti precīza. Jūs gribējāt vairāk, plašāk informāciju, un šodien sēdē jūs to saņēmāt plašākā apmērā, pat ja tā nav pozitīva informācija. Paldies jums! Jūsu lūguma raksts noteikti būs piemērs tam. Uh, lai tās lietas, kas ir mūsu kontrolē, labāk tiku kontrolētas. Tagad Jārakungs. Jārkungs, es priekšsētājs kundze, nu, lai tas neaizmirstos, es nosūtītu brīdinājumu komisijai, ka arī nākotnē m, mm, spēles noteikumi e, ir tādi, ka tiem jābūt caurskatāmāki un e, no dalībvalstīm tas ir jāpieprasa. Un ja kāds eh, sūdzas, ka nav caurskatāmības, eh, tad ir jārīkojas. Un otrkārt, es arī aizmirsu, jūs pati to eh, pieminējāt, tad šo lūgumu rakstu vajadzētu dalību valstī, proti lūgumu rakstu komitejai Ungārijā nosūtīt. Jo, nu, principā problēma ir uh, valstī iekšienē ar caurskatāmību. Es gribu teikt, ka uh, Vācijā ir nu vismaz kādas cerības. Um, tad, nu, pirmajā kārtā pat, ja tiek uh, noraidīts, tad uh, vismaz ir kāda cerība, un Eiropas Savienībai tas labais, ka, nu, programmas uh, ik gadu nemainās, ka programmas tiek turpinātas, un tad ir vismaz iespēja otrajā vai trešajā kārtā uzvarēt jo tā ir arī laba zīme, ka kādai valstī un reģionam būtu jābūt priecīgam par to, ka ir daudz ideju un projektu. Tātad, nu, komisiju brīdināt un raudzīties, lai caurskatām procedūra ir un, un otrkārt dalība valsts Ungārijas lūgumrakstu komitejai nosūtot šo informāciju, lai tā arī vēlreiz ar šo jautājumu nodarbotos. Labi. Labprāt, es Jāra kunga teikto ietveršu. Un arī šo informāciju nosūtīsim gan komisijai, gan arī institūcijām nacionālā līmenī, jo tas ir tā pareizāk. Paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par iesniegto lūgumrakstu, un tagad turpināsim ar nākošo lūgumrakstu. Tas ir 13. darba kārtības punkts. Šeit ir divi lūguma raksti ar līdzīgu saturu. Runa iet par pārkāpumu. Un šeit um, tiek pārkāpta pamata direktīva par ūdens mm, kvalitāti iet runa par iespējamo uh, gruntsūdens uh, piesārņojumu. Lūdzu, tagad uh, vārds Annai Blandai. Um, Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze un godātie komitejas deputāti. Es vēlētos pateikties par šo lielisko iespēju, kura mums ir lūgt jūs palīdzību aizsargāt Virtakangas e, upi un tās e, teritorijas. Uh, būtiskos gruntsūdeņus. Protams, ka mēs vēlamies pasargāt tīru ūdeni un nodrošināt to ikvienam reģionu iedzīvotājam, neliekot uz spēles gruntsūdeņu pie sārņošanu. Birtānkangas eh, mitrājs ir radies pēc tam, kad pēdējais ledus laikmets ap atkāpās, un tā ir Tā ir teritorija, kurā ir ārkārtīgi bagātīgi flauras, floras un faunas resursi, un patiesībā netālu tur atrodas arī Natura 2000 teritorija. Šobrīd gruntsūdeņus izmanto pāri par 100 tūkstošiem mājsaimniecību, tas tiek izmantots arī lauksaimniecībā, īpašos lauksaimniecības eh, teritorijās un arī pārtiks ražošanā. Uh, un šis ūdens šobrīd tiek izmantots neatīrīts. Ir ārkārtīgi, svar, tā ir arī ārkārtīgi svarīga atpūtas zona, kurā Somijā un Skandināvijā tik plaši pazīstamās visu cilvēku tiesības ir pieejamas visiem cilvēkiem, tur var brīvi pārvietoties, lasīt ogas un sēnes un arī slēpot ziemā. Jūs redzat šajos attēlos, cik skaidra un skaista ir šī daba, un tur atrodas arī Ziemeļsomijas lielākais ezers Pihājērvi, Svētais ezers, un tas patiesībā satur 30% no Somijas saldūdens zivju resursiem. Turku reģionā ūdens projekts, tas ir milzīgs projekts, kur īsteno TSV kompānija, runiet par 100 tūkstošiem kubik metru ūdens, kas tiktu attīrīti dienā, un tas ir no, eh, no Kokemeki upes, kas atrodas apmēram 100 km no Turkiem, no Turku. Šobrīd eh, Jūs redziet, eh, ka šajā attēlā ir 120 cm diametrā caurules, un tādas ir paredzēts no Kokemeki upes aizvadīt uz manis iepriekš pieminēto upi. Ūdens tiks filtrēts caur tā saucamo 20 uh, eh, dīķu kompleksu un smilšu kompleksu. Šeit jūs redzat vienu no šiem attīrīšanas dīķiem, un šeit jūs redzat eh, pavisam nesen uzņemtu attēlu, avio attēlu no šiem no šiem attīrīšanas dīķiem. Šie dīķi ir zaļi, kā jūs redziet, un tur ir ārkārtīgi daudz aļģes, un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka dīķi drīz aizsērēs. Vietējie iedzīvotāji ir lielā mērā nobežījušies, jo Kokemeki upe ir piesārņota, tā ir Tamperes pilsētas, kas ir rietum Somijas viena no lielākajām pilsētām, uh, Upe, kurā nonāk tās attīrīšanas ūdeņi, tajā ir ļoti liels mikrobioloģiskais piesārņojums, tajā ir arī smago metālu piesārņojums, un patiesībā Tampere, kas ir pazīstama ar savu smago industriju, ir šo upi izmantojis par savu veidu notegrāvi jau 30 gadus. Jāsaka, polialumīnija chlorīts, kas tiek izmantots upes attīrīšanā, pietiekam aktīvi nedarbojās. Patiesībā mēs nezinām, kāds ir šis kokemeki ūdens. Un eh, nav pietiekami atklāts veids diskutēt šis projekts, un patiesībā par nepārskatāmību un projektu necaurskatāmību ir sūdzējušās arī varas iestādes, un patiesībā šī projekta īstenotāji paši nezin, cik netīrs vai cik tīrs ir kokemeki ūdens. Neatkarīgi eksperti uzskata, ka tādā veidā nevar tikt nodrošināt ūdens piegādi cilvēkiem, un aprēķina rāda, ka ka šie te attīrīšanas dīķi aizsērēs vēlākais pēc 10-20 gadiem. Runājot par gruntsūdeņu kvalitāti, tad ir jātiek izpildītiem noteiktiem kritērijiem, un runiet par ūdens pamadirektīvas septīto pantu. Runiet par visu turku reģionu tīru dzeramo ūdeni. Godātie deputāti, es vēlētos lūgt jūsu palīdzību glābt šo bagātīgo teritoriju un saglabāt to nākamajām paudzēm. Un es vēlētos pamudināt komisiju turpināt izmeklēšanu un analīzes šajā teritorijā un par projektu liederību. Ja gadījumā komisija atteiktos tālāk izskatīt šo projektu, tad es vēlētos lūgt petīcijas komitejai izskatīt šo jautājumu plenārsēdē. Paldies! Jūs redzat arī šo nelielo ezeriņu, kurš eh, jau ir atkāpies no saviem sākotnējiem krastiem, un eh, patiesībā tur mm, tādā veidā tiek grauti būtiski dabas teritorija. Grazie. A questo punto do la parola al rappresentante della Commissione. Paldies. Paldies, un tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Paldies, prieksēdētājs kundze. Un es eh, vēlētos pateikties arī par šo slīdīšu parādu, kur jūs mums šeit parādījāt. Un es vēlētos pateikties arī par to, ka jūs iestājaties pret dabas piesārņošanu. Protams, ka jūs piedāvātā dokumentācija pierāda, ka jūs esat no nobežījušies. Vienīgā problēma, kas mums ir eh, šās lietas izskatīšanā, tā ir saistīta ar to, ka komisijai nav jāizskata e, tas, kas notiek šajā pasaules sadaļā. Komisijas uzdevums ir eh, izmantot patreiz spēkā esošos likumdošanas aktus, un citu starpā tā ir arī UPD un gruntsūdeņu direktīva. Līdz ar to es esmu spiests paziņot, ka tā saraksts, kas mums jau ir bijusi ar Somijas varas iestādēm, pierāda, ka Somijas varas iestādes izpilda formāli uh, Eiropas Savienības noteikumus. Ja vien neparādīsies papildus pierādījumi tam, ka situācija ir būtiski pasliktinājusies, tad mums lieta ir jāaptur. Tātad, ja parādīsies pierādījumi, ka gruntsūdeņi ir būtiski pierād, piesārņoti, tad mēs kaut ko darīsim. Bet šobrīd ir pierādīts, ka neeksistē nedz risks, nedz briesmas gruntsūdeņu tālākai piesārņošanai. Un patiesībā tas ir princips, kuru mēs esam piemērojuši uh, arī citos e, jautājumu izskatīšanā, un tas ir UPD 4. pants. Tajā runiet par to, ka ja patreizējā situācija dzeramā ūdens e, aspektā pasliktināsies, tad komisija iejauksies, bet e, raugoties uz to dokumentāciju, kur ir pieejama mums, neizskatās, ka situācija pasliktināsies. Jūs iesniegtajā lūkuma rakstā runiet arī par iespējamu Eh, dabas noplicināšanu. Mēs runājam par iespējamu risku, kura pierādījums vēl nav apstiprināts, un tomēr vēlētos apgalvot, ka ja eksistē tikai piesārņojuma risks, tad šit, šis risks ir jānovērtē pēc attiecīgas tabulas, un saskaņā ar šo tabulu, saskaņā ar Somijas varas iestādes novērtējumu, šis risks ir tik minimāls, ka tas pat nesasniedz jau kādus izmērīšanas sliekšņus. Līdz ar to no komisijas puses mēs esam izvēlējušies to procedūru, tā saucamais pilotprojekts, tātad mēs. Uh, uzsākam saraksti ar konkrēto dalību valsti. Un ja konkrētās dalību valsts atbilstīgā iestāde atbild un pierāda detalizēti, ka viss ir kārtībā un arī, ja mums nav pamatotas bāžas, ka varas iestādes neizpilda savu uzdevumu, tad mēs vienkārši turpinam eh, strādāt kā līdz šim. Šajā jūs iesniegtajā lūgumrakstā, patiesībā šajā lietā, ir situācija, kurā Somijas varas iestādes mums ir sniegušas pietiekami daudz dokumentācijas, un mēs ticam Somijas iesniegtajiem datiem. Un noslēgumā es vēlētos pateikt, ka šī lieta jau ir izskatīta Somijas augstākajā tiesā. Vai patiesībā tā nav Somijas augstākā tiesa, tā ir Somijas augstākā administratīvā tiesa, jo Somijā ir divas tiesu sistēmas. Uh, un e, šī augstākā administratīvā tiesa šo projektu ir pilnībā atzinusi par likumīgu. Un līdz ar to, ja mēs kaut ko daram šajā lietā, tad e, kādam var parādīties jautājumi par mūsu suverenitātes ievērošanu. Iespējams, ka tas nav pasaulē labākais projekts no dabas un cilvēku viedokļa raugoties, bet eh, jautājums par to, vai ir vai nav tikus pārsniegt patreizējā Eiropas Savienības likumdošana pilnvars, tad eh, pilnīgi noteikti atbildi ir nav. Tas arī varbūt ir mūsu skatījums. Un visbeidzot, mēs esam saņēmuši vēl vienu dokumentu saistībā ar šo lietu, arī e, šajā lūgumrakstā runa iet par Somijas augstākās administratīvās tiesas tiesnešu likumību izskatīt šo lietu, bet e, komisija nekādā veidā nevar ietekmēt Somijas augstākās administratīvās tiesas tiesnešu izvēles procedūru. Uh, Līdz ar to Transparency International regulāri sagatavo sarakstu par valstīm, kurā būtu iespējama korupcija vai objektivitātes trūkums, un Somija šajā sarakstā ir pirmajā vietā. Tātad tā ir valsts, kurā ir vismazākā korupcija pasaulē, un mums nav pietiekami dati, lai mēs apšaubītu Somijas augstākās administratīvās tiesas lēmumu. Līdz ar to principiāli un faktuāli raugoties komisijai vairāk nav šajā lietā nekas sakāms, mēs esam izdarījuši visu, kas mūsu spēkos, un e, patreizējā momentā mēs neko vairāk darīt arī nevaram. Paldies! Paldies! Lūdzu, vai kāds vēlas runāt, vai man vispirms dot vārdu otram lūgumraksta iesniedzējiem? Uh, Es jūs jau iepriekš aicināju, bet tagad dodu jums vārdu. Somija ir valsts ar tūkstošiem ezeru un upju, un gruntsūdeņa aizsargāšanai ir jābūt droši izmantotāji. Patiesībā virta kangas eh, attīrīšanas procesa ūdeņi ir ārkārtīgi uh, ir ārkārtīgi piesārņoti. Šā iemesla dēļ šis eh, tīrais ūdens tiek novadīts apmēram 100 tūkstošiem iedzīvotāju un būtiskam lauksaimniecības ražotāju lokam. Ļoti daudzās Somijas vietās tīrs gruntsūdens tiek tiešā veidā iepludināts eh, pašvaldības dzeramā ūdens sistēmā. Un tomēr e, daudz e, nu, šie gruntsūdeņi satur gan dzelzi, gan mangānu, gan florīdus. Tāpēc e, tiek izmantoti, izmantotas ķimikālijas, lai no šīm negatīvajām negatīvajiem piesārņojumiem un piemaisījumiem tiktu gala, galā. Bieži vien tiek izmantots arī smilts slāņa filtrs. Un arī apgrieztā osmoze tiek izmantota, lai atbrīvotos no pārmērīgi lieliem florīda li sāļu līmeņiem. Virtākangas dīķu sistēma, sistēma šobrīd eh, var tikt izmantota kokemaki upes eh, ūdens novadīšanā uz Virtakangas basēnu, kas ir daudz tīrāks. Un šobrīd kokemaki attīrīšanas sistēma nav pietiekami efektīva, lai šo ūdeni, kas ir piesārņots, novadītu uz daudz tīrākiem reģioniem. Jo katrā ziņā kokemeki ūdens ir stipri netīrāks, un tādējādi tas piesārņos Virtakangas gruntsūdens sistēmu. Tas noteikti novedīs pie būtiskiem vides pārkāpumiem un vidas piesārņojumiem Somijā. Un Somijas vidas varas iestādes jau ir parādījušas, ka tajās eksistē korupcija un detaļas par šādas rīcības pierādījumiem jūs varat redzēt manā papildus ziņojumā, kuru es pirms desmit dienām iesniedzu šajā komitejā. Un kopsavilkumā visa gruntsūdeņu sistēma Virta Kangas reģionā nedarbosies, jo, ja, piemēram, tajā ir ļoti augsta ūdens tīrība, tad eh, ūdens, kas tajā nonāk no kokemeki, piesārņos virtakangas sistēmu un tādējādi turkū, nu, turkū dzeramajā ūdenī nonāks nevajadzīgi piesārņots ūdens. Un e, patreiz e, Halinen ūdens attīrīšanas sistēma darbojās pietiekami. Un ja mēs neakceptēsim to, ka viss šis projekts ir ļoti riskants, tad Virta Kangas tīrā dabas teritorija nesaglabāsies nākamajās, nākamajām paudzēm. Mēs nevaram runāt par ilgspējīgu attīstību. Paldies! Lūdzu, vai vēl kāds vēlas komentēt, kāds no kolēģiem? Neredzu nevienu. Vai tomēr Jāra kungs lūdzu? Varbūt varētu atgādināt to, ko mēs runājām šorīt. Pašlaik komisijai nav zināmi fakti, kas liecinātu par floras un faunas stāvokļa pasliktināšanos. Tas nozīmē, ka no vienas puses lūgumu rakstu varētu slēgt, bet ja iesnē, iesniedzēji rīcībā ir jauna informācija, vai viņi to varētu saņemt, uh, tad to vajag iesniegt, un mēs atkal strādāsim ar šo lūgumu rakstu. Viena lieta, ko mēs nevaram noteikt šeit, tas ir lemt par to, kāda testēšana, kāda izmēģinājumi ir jāveic saskaņā ar kādu metodiku vai, teiksim, piemēram, kurā posmā gruntsūdeņi ir jākontrolē un jātestē. Runa ir par šo dzīvotņu saglabāšanu un kaitējuma novēršanu. Tāpēc šodien es liktu priekšā eh, slēgt lūgumu rakstu, bet ja ienāks papildus informācija, tad mēs atkal varētu lūgumu rakstu atklāt un turpināt skatīt. Bet pašlaik es neredzu, kur mēs varētu pieķerties un kaut ko darīt. Tā man šķiet. Martīnes, Martīnes. Martīnes, Martīnes kungs. Paldies, priekšādātāji. Visu šo jautājumu es negribētu padarīt vēl sarežģītāku. Gluži otrādi. Jau daudzus gadus esmu strādājis lūgumrakstu komitejā un labāku izklāstu nekad neesmu dzirdējis. Tas, ko mēs dzirdējām no komisijas priek, pārstāvja, mēs, tas bija ļoti skaidri, tas bija ļoti skaidrs izklāsts, un tas parāda lūgumrakstu iesniedzējiem arī to, ar ko nodarbojas Eiropas parlaments. Mēs nevērtējam vai to, vai projekts ir pareizs vai aplams. Uh, un mūsu uzdevums nav arī um, paust bažas par to, ka projekts varētu nebūt pietiekami labs. Komisija daudz labāk izklāstīja, nekā es to spēju, par ko mēs šeit runājam. Un man pašam ļoti patīk Turku, es ļoti daudz esmu tur iemācījies. Esmu iemācījies tur iet saunā un um, es tur draudzējos ar uh, vienu ģimeni, kas dzīvo Turku, un esmu iekārtojis saunu arī pats savās mājās, um, bet ne jau par to ir runa. Mums jādara tā, kā mums uh, lika priekšā komisijas pārstāvis. Protams, ka uh, lūguma rakstiesniedzēja um, apsvērumi ir pareizi, un ja būs vēl papildus informācija, tad lūguma rakstu var turpināt skatīt, bet mūsu uzdevums ir uzklausīt Eiropas komisijas atzinumu un tad mums jādomā, ir jāslēdz lūgumraksts. Protams, ka pilsoņiem ir tiesības iesniegt kaut vai vēl divus simtus lūgumrakstu, ja viņiem ir iespējas vai pārliecība, ka šajā gadījumā vai citos netiek ievērotas Eiropas Savienības tiesību normas. Manuprāt, lūgumrakstu komitejai ir jāstrādā saskaņā ar šo pedagoģisko pieeju, jo mēs dodam pilsoņiem iespēju tikt uzklausītiem un paužam viņiem solidāru atbalstu. Protams, ka mums ir arī rīcības iespējas, bet mums nav katrā gadījumā jāiejaucas. Mums skaidri ir jāpasaka, ko mēs kad Uh, varam izdarīt, un katram pilsonim ir iespēja uzzināt, viņam arī vajadzētu zināt, kurā gadījumā, kādā iestādē viņam jāgriežas. Es uh, izjūtu lielas simpātijas pret Somiju, bet, manuprāt, šajā gadījumā lūgumraksts mums ir jāslēdz saskaņā ar informāciju, kas ir mūsu rīcībā un kas neliecina par tiesību normu neievērošanu. Uh, Paldies! Manuprāt, ka šobrīd neviens eh, nevēlas paust kādu pretēju viedokli komisijas teiktajam, tā ka šobrīd droši vien varam slēgt lūgumu rakstu, ja nav konstatēts Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Paldies lūgumu rakstiesniedzējiem! Paldies par to, ka vērsāt mūsu uzmanību uz jautājumu, kas mums visiem ir tuvs. Jādomā, ka tuvākajā laikā mēs pie jautājuma atgriezīsimies, jo būs atzinums no vides komitejas, kur arī būs runa par tiesību normu ievērošanu dzīvotņu, attiecībā uz dzīvotņu direktīvu un citu vides likumdošanu. Vēlreiz paldies, un tagad nākamais lūguma raksts, tas ir numurs 14 darba kārtībā, to iesniedza Anžela un Viljams Flenegani, runa ir par bojātas notekūdeņu sistēmas radīto veselības apdraudējumu, un Anžela Flenegani iepazīstinās mūs ar lūgumrakstu. Yep, cool. Madam Chair. Prieksēdētājs kundze, godātie deputāti. Paldies par uzaicinājumu. Mans vīrs sūta savu atvainošanos, ka viņš nevarēja ierasties. Runājot par ūdens resursu piesārņošanu, tad mēs jau esam sūdzējušies par to, ka abas šīs sistēmas nav tikušas attīstītas, un tomēr abas ir certificēts vietējā varas iestādē. Tādējādi turpmākas plānošanas atļaujas izsniegšanas apturēšana ir pierādījusi, ka arī civil tiesas, kuras izskata līgumdarbības pretrunas, šobrīd ir griežās pie plānošanas e, veicējiem par to, ka vajadzētu izvērtēt ūdens tīrību. Joprojām mēs maksājam par divām sistēmām un to eksploatācijas izdevumiem. Un e, bakteriālais piesārņojums ūdenī par piemēru varētu minēt Ešrihī koli 0157 štammu un arī saslimšanas gadījumiem pierāda, ka, ka šis ūdens apdraud iedzīvotāju veselību. Un jau septembrī mūsu māja aplūda un tādajādi eh, arī tuvākā ūdens tilpne ir pakļauta un tā ietekmē cilvēku dzīvi. Joprojām Padome ir rakstījusi, ka tā turpinās strādāt ar piegādes kvalitātes standartu izskatīšanu un eh, ar tās atbilstību ar dzeramā ūdens direktīvu. Un balstoties uz dokumentāliem pierādījumiem, tie ir šeit, kā jūs variet apgalvot, ka tā ir adekvāta sistēma. Runājot par 800 mārciņu stipendiju un piešķīrumu, tad eh, to nevar uzskatīt par adekvātu summu ūdens tilpnes, ūdens tanka uz uh, ūdens tanka remontam. Pavisam nesen gan mūsu māju, gan arī citas mājas ir pārsteidzis tas, ka tiek veikta jauna izpēta un attīstība, un to vietējās varas iestādes vietējā mērija subsidē. Un tomēr ir nepieciešams visticamākais, ka Scottish Water, kas ir pārvaldības uzņēmums, mm, turpinās pārvaldīt arī šo attīstības projektu. Pāri par desmit gadiem mēs esam mēģinājuši risināt šo situāciju ar Skotijas varas iestādēm. Esam griezušies gan nacionālā, gan vietējā līmenī, un tomēr Arī tiesības sargs, sargs apteica izmeklēt šo situāciju. Un eh, Skotijas varas iestādes ir izskatījusi arī trīs petīcijas, kuras tika iesniegtas Skotijas parlamentā. Divās no tām bija varbūt politiska griba pret eh, augstāk, augstākajā tiesā iesniegto apelāciju, un trešajā runa gāja par eh, konkrētu un plānot rīcību, kas situācijas sakārtotu. Un tomēr rīcība nesekoja. Mēs e, mēģinājām griezties arī tiesā, un mēs, mums nebija iespēja ietekmēt arī attīstītāju rīcību, mēs nevarējām ietekmēt vietējo varas iestāžu rīcību mēs eh, nevarējām griezties arī pie tiesības sarga, jo patiesībā tiesvedības izmaksas ir milzīgas un pierādījumu, kā tiesības sargs teica, mums nav. Pavisam nesen mēs esam griezušies ar konkrētu rīcību attiecīgajās iestādēs, lai aizsargātu iedzīvotājus. Skotijas varas iestādes ir um, atzinušas, ka tiks veikta pārkāpumu kontrole. Un Skotijas cilvēktiesība komisija ir konstatējusi, ka eksistē zināmas plaisas šīs analīzes un vidas ietekmes novērtējumā. Skotijas valdība 2011. gada aprīlī mūs informen, informēja, ka tā mēģinās veikt attiecīgos procesus Skotijas sabiedriskajos pakalpojumos, ja tas būs nepieciešams. Mēs uzskatām, ka padome nevērīgi izturējās pret sabiedrības veselības jautājumiem, un mēs griežamies pie komitejas, lai tā sniegtu mums palīdzību, lai tā iestātos par adekvātu tiesiskumu. Grazie a lei, la parola al responsabile. Paldies. Un tagad uh, komisijas pārstāvim vārds lūdzu. Uh, thank you very much and uh, good afternoon. Paldies, uh, labdien, paldies par iespēju iepazīstināt jūs ar mūsu atzinumu. Šis ir nozīmīgs jautājums, kas saistīts ar iespējamu risku, kas apdraud dzeramo ūdeni, kas neatbilst 1000. 98, 83 direktīvas noteikumiem ir noteikts slieksnis, proti, ja ūdens piegāde ir domāta vairāk nekā 50 personām, tad direktīva attiecās uz šo gadījumu, un šajā gadījumā tieši tā arī ir, un komisija ir veikusi pētījumu izmeklēšanu, un kā jūs redzat mūsu uh, paziņojumā mēs atzīstam, ka šeit nav atbilstības uh, ekoloģiskajiem standartiem. Uh, until that moment it seems relatively straight. Un šobrīd jautājums ir par risinājumu. Un kā līdzīgos gadījumos iepriekš Eiropas līmenī ir noteiktas kvalitātes prasības, kas attiec uz visiem pilsoņiem, bet mēs nenosakām, kādi ir pasākumi, kādas metodas izmantot, lai attiecīgo ūdens kvalitāti nodrošinātu. Sevišķi attiecībā uz publiskajiem, tātad valstu ūdens piegādātājiem Tas pavisam noteikti ir dalībvalstu pārziņā. Ņemot vērā informāciju, ko esam saņēmuši, notiek diskusijas par iepriekš iespējamām, iespējamiem risinājumiem, um, par šajā attiecīgajā direktīvā nav runas par to, vai tam ir jābūt um, privātam ūdens piegādātājam, kas nodrošina dzeramā ūdens kvalitāti vai kādam citam. Un Skotijas iestādes to arī saprot. Ir arī no tiesību komisijas, juridiskās komisijas atbilde par nepieciešamām reformām, kas ir vajadzīgas, bet tas nav saistīts ar uh, šīs ūdens direktīvas um, noteikumiem. Risinājums ir jāmeklē pēc iespējas ātrāk, bet mēs šeit neredzam šajā gadījumā, ka tas ir gadījums, kur mēs varētu vai kur mums vajadzētu iejaukties, jo šeit darbojas subsidiaritātes princips šī joma ir dalība valsts un vietējo iestāžu uh, pārziņā. Bet paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par šo lūgumrakstu. Es gribu īsumā izklāstīt, ka diemžēl tas nav vienīgais gadījums Eiropā. Mēs arvien biežāk redzam, ka tā saucamie mazie ūdens piegādātāji bieži uh, negādā par to, lai dzeramais ūdens atbilstu dzeramā ūdens kvalitātes kritērijiem. Mēs neesam apzinājušies, cik plaša ir šī problēma. Pagājušajā gadā komisārs Potočņiks arī apsolīja Eiropas parlamentam iepazīties ar šo jautājumu tuvāk visā Eiropā un visas dalībvalstis ir lūgtas izklāstīt, cik liela uh, problēma katrā dalībvalstī ir vērojama, un tai pašā laikā mēs esam apņēmušies sagatavot procedūru, kā dalīties, kā informēt vienam otru par labāko praksi, un šis dokuments tiks publicēts Proti, kā mēs domājam, kāda varētu būt labā prakse, kā panākt dzeramā ūdens kvalitātes kritēriju ievērošanu visā Eiropā. Šis dokuments tiks publicēts turpmāko nedēļu laikā. Komisārs Potočņiks uzskata, ka šeit ir jāpieliek tālāki pūliņi, jo problēma ir smagāka nekā mēs domājām. Paldies par uzmanību! Grazie. Eh, Paldies. Vai Jāra kungs lūdzu? Um, komisija grasās sagatavot dokumentu, tāpēc es domāju, ka šo lūgumrakstu vēl nevajadzētu slēgt, jo komisija šeit atzīst problēmas pastāvēšanu. Uh, es gribētu sūtīt lūgumu rakstiesniedzējus mājās, tas ir negribētu sūtīt viņus mājās bez uh, jebkāda apliecinājuma, ka mēs kaut ko spējam paveikt. Runājot par mazajiem ūdens piegādātājiem, arī viņiem ir jānodrošina ūdens kvalitāte. Uh, Tad uzrak, uzskatu, ka lūgumraksts jāatstāja atvērts un jāiesniedz arī vidas komitejai, lai tā ar to iepazīstas. Vai lūgumraksta iesniedzēji vēlas atbildēt uz šo lūdzu? Um, I, I perhaps just es gribētu noslēgumā teikt, ka jebkurā citā kontekstā, kur par pakalpojumiem vai precēm, kas ir apmaksātas, tas ne, tās netiek saņemtas, tas būtu jautājums, ko varētu apstrīdēt, bet šajā gadījumā šķiet, ka tā nav. Līdz ar to šis lūgumraksts, saka priekšēdētāji, ir paliek atklāts, ar to mēs turpināsim darboties, un komisija izklāstīja mums savu viedokli, ir iesniegusi arī atbildi rakstveidā, un šeit pastāv atbildības sadales problēma vai pārpratums. Vispirms jātiek skaidrībā par to, kāds ir kaitējums, kā tas, kāds, kā tas ir radies, un ir jāveic rūpīga analīze. Jāra kungs sacīja, ka jālūdz atzinums vai jāuzklausa arī vides komiteja. Es gribētu no mūsu puses vērsties pie nacionālajām iestādēm, pie dalībvalstu iestādēm, lūdzot tās reaģēt turklāt reaģēt ar rīcību, lai uzlabotu situāciju. Vairāk runātāju nav šo lūgumrakstu varam tagad likt malā. Esam saņēmuši no Gordona Benksa atbildi, kas ir izdalīta kolēģiem. Un te ir teikts, ka dalība valsts iestādes nav sevišķi pozitīvi uzņēmušas lūguma raksta iesniedzēju rīcību, vēlas tā kā atkratīties no atbildības. Uh, jācer, ka, kad mēs vērsīsimies pie iestādes, tad saņemsim citādu atbildi. Nākamais lūgumraksts numurs 15 darba kārtībā. To iesniegusi Somijas valsts piedarīga Helena Maijala. Lūdzu, jums vārds. Thank you, madam. Paldies, prieksēdētājas kundze. Mani sauc. Uh, Mani sauc Helena Maijala, un es pārstāvu ProHanhi Kīvi projektu. Mēs jums esam iesnieguši petīciju un lūguši papildus informāciju, jo mēs vēlētos, lai tiktu saglabāta vide, ūdens eh, pamatdirektīva, un eh, mūsu petīcijā mēs esam skaidri pierādījuši, ka šo direktīvu pārkāpumu pilnīgi noteikti notiks, ja spēkstacija tiks uzcelta. Uh, Hanhikivi ir ārkārtīgi nozīmīga teritorija Botnijas līča ziemeļu daļā, un e, Somijas e, Vācijas e, kopuzņēmums Fennovoima vēlas uzcelt šajā teritorijā spēkstaciju, un tas pilnīgi noteikti liks uz spēles dabas resursu šajā vietā. Un, uh, Ir tikai divas vietas pasaulē, kurā pamatklincājas paceļas līdz zemes virsmai. Viena ir šajā Puhajērvi teritorijā un otra ir Kanādā. Ir izstādīti divi, eh, ir uzstādīti divi teritoriālās plānošanas plāns, un Fenavoimai šobrīd nav attiecīgo Somijas varas iestādes eh, piešķirtu celšanas atļauju, taču vienlaicīgi ir pieņemts jau šogad uzsākt celtniecību. Un vai tā būtu parlamenta plenāra sesija, mēs vēlētos, lai šī procedūra tik nekavējoties apturēta. Mēs jau detalizēti esam paskaidrojuši, kādas būs šā projekta īstenošanas ietekme uz vidi, un mums ir jārunā par veselu virkni putnu sugu apdraudētību, tajā skaitā arī sešas apdraudē, visvairāk apdraudētās sugas, kas ir minētas putnu direktīvas pielikumā. Tas pats attiecās arī uz 11 dzīvokļiem, kas ir pieminēti dzīvokļu direktīvā un daudzām apdraudētām sugām. Dzīvokļu direktīvas 4. pielikumā minētie dzīvokļu tipi arī atrodas šajā teritorijā, un eh, daudzas no šīm sugām joprojām nav uzskaitītas. Šī teritorija ir unikāla, un eh, no šāda viedokļa raugoties, šis projekts tiks īstenots balstoties uz nepilnvērtīgu priekšizmeklēšanu. Ņemot vērā īpašos botnijas rīč, līča ūdens situāciju, tad eh, šis projekts tam būs draudošs. Balstoties uz eh, faunas un floras izvērtējumu, tad tāds nav ticis pienācīgi veikts, un eh, tiesa jau ir lēmusi, ka dzīvotņu direktīvas ir jāņem vērā balstoties uz eh, jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem. Un šobrīd negatīvā ietekme uz vidi, tad balstoties uz šo tiesu ir lēmus, ka risks eksistē, ja to nevar izslēgt balstoties uz objektīvu informāciju. Un šajā teritorijā šis risks eksistē. Dāmas un kungi, balstoties uz vides adaktīvumu direktīvu, tad, ja ikviena ietekme uz vidi tiek izvērtēta balstoties uz veselu virkni kritēriju, mēs esam uzsvēruši, ka Hanhikivi projekts ietekmēs ne tikai tuvumā esošo no Turu 2000 teritoriju, bet eh, visu pussalu, visu Hahiniemi pussalu, kurā ir ārkārtīgi būtiski dabas resursi apkopot. Piemēram, ziemeļu krastā ir starptautiski apzināta arktisko migrējošo putnu sugu atpūtas un barošanās vietas. Un, uh, Mēs nedrīkstam pieļaut šajā direktīvā atrunātos dabas resursa aizsardzības pārkāpumus. Mums ir jādara viss, lai to novērst. Dāmas un kungi, pro Hanhikīvi biedrība no sirds jums lūdz pet, lūgumrakstu komitejai vispirmām kārtām neslēgt šo lūgumrakstu un doties arī uz konkrēto teritoriju, lai sagatavotu neatkarīgu ziņojumu un lai sagatavotu rekomendācijas. Otrakārt, lūgt komisijai sīkāk izmeklēt to, kā šis projekts ietekmēs putnu direktīvu un dzīvotņu direktīvu, un vai uh, vides aizsardzības noteikumi tiks izpildīti, ja projekts tiks īstenots. Un treškārt, sagatavot un plenārsēdē izskatīt ziņojumu par to, vai šis jaunās kodols spēkstacijas projekts balstās uz adekvātiem nosacījumiem, jo tikai tādajādi tiks īstenots viss Eiropas Savienības direktīvas. Godātā priekšsēdētājs kundze, godātā komiteja, es pasakos par jūsu uzmanību un no sirds vēlētos jums lūgt, lai Majals kundze varētu jums eh, piebilst vēl divas būtiskas lietas šim lūgumrakstam. Jā, jā lūdzu, Majals kundze. Lūdzu, Majals kundze, jā, dāmas un kungi. Somijas specialitāte, tā saucamais Mankalas princips, padara iespējamu situāciju, kurā elektroražotāji nemaksā nodokļus. Un Somijas parlamentārietis Hautala un Hasis šobrīd izmeklē situāciju, vai šī te mankala ir likumīga. Bez šīs te mankala sistēmas visa šī te kodola spēkstaciju un atomu kodola spēkstaciju celšana nebūtu likumīga. Un arī šajā teritorijā dzīvojošie zemes īpašnieki, 250 kopā, ir demokrātiski lēmuši, ka viņi nepārdos viņiem piedarošo zemi fenovojuma. Līdz ar to kompānija šobrīd ir nolēmuši šo zemi atsevināt ar spēku. Paldies! Eh, Paldies! komisijas vārdā Breklanda kungs, lūdzu. Paldies priekšēdātāji. Vēlu visiem laimīgu jauno gadu. Šo lūgumu rakstu mēs apspriedām 23. maijā pagājušajā gadā, un toreiz, jūs atceraties, mēs klāstījām, ka Eiro Somijas valdība ir pieņēmusi lēmumu celt atomelektrostaciju, bet nebija vēl izvēlēta vieta. Oktobrī tika pieņemts lēmums celt atomelektrostaciju. Pihejoki municipalitātē. Un mēs neredzam šeit, ka tiktu pārkāpt tas Eiropas Savienības vides tiesības. Bet uh, ūdens pamatdirektīva šeit komisija nav varējusi novērtēt, vai uh, ir pārkāptas šīs direktīvas normas, vai varētu rasties kādas problēmas. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un mēs redzam, ka Somijā ir daudz Natūra 2000 teritoriju un nav nepieciešams iekļaut šajā programmā katru kvadrātkilometru, kur ir atrasta kāda īpaša suga. Un vairāk nekā simts dažos. Un eh, lūgumrakstu iesniedzēja minētās apdraudētās sugas ir aizsargāts jau vairāk nekā simts dažādās vietās. Runājot par ūdens jautājumu, tiešām Somijas administratīvā augstākā tiesa uh, ir atzinusi, ka nav pārkāptas vides normas šajā gadījumā. Un mums ir jāparāda, vai mēs varam, mums būtu, ja mēs iejauktos, būtu jāpaziņo, ka Somijas administratīvā tiesa nezina, ko dara augstākā administratīvā tiesa. Uh, Tā ka īsumā komisijai nav uz kā balstīties, lai apšaubītu Somijas augstākās administratīvās tiesas lēmumu, un mēs nevaram uh, šeit iejaukties no kādas citas puses. Frau Wertmann. Wertmannes kundze. Es Österreicherin. Esmu Austrieta. Un tādēļ, nu, man jālūdz komisija būt uh, uzmanīgākai, es gribētu tā teikt. Mēs esam valsts, kurā nav kodolspēka stacija, bet manā jaunībā bija pāris ļoti uh, aktīvu, vidas aktīvistu, kas novērs uh, kodolspēka stacijas celtniecību. Tas notika iedzīvotājiem par labu, es uh, gribu uh, tā apgalvot, un ka viņi arī uh, tik ļoti aktīvi darbojās, ka uh, aizstāvēja vidu, un šī vide ir ļoti uh, nozīmīga vidas aizsardzībai. Um, Putniem un citiem es nu, neesmu bioloģi un nevaru visu specifiski nosaukt, bet nu, viņi tiešām paraudzījās uz dabu un uh, paraudzījās, ko tad, mēs, ko tad tas nozīmēs, ja mēs šeit kaut ko izmainīsim, šeit kaut ko būvēsim, kā uh, tad uh, viss izmainīsies, un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi. Tas ir ļoti daudzos pētījumos arī parādīts, ka dzīves, um, saules dzīves eksistence un mežu um, aktīvā dzīve, uh, ko to spēks citūmā tiek iespaidot, nu visu cieņu jūsu darbam, bet nu jāuzklausa iedzīvotājs un gribu, lai šīs lūguma raksts atklātu, atklā, palikt atklāts un ka vienā vai citā punktā tomēr, nu, tāda dziļāka izvērtēšana notiek, nu, arī varbūt ar, nu, tā aktīvāk, lai paraudzītos, nu, vai e, tomēr nav kaut kas tāds iespējams, kā paiet soli pretī gan vides, gan iedzīvotāju labā. Paldies! Paldies, vai lūgumraksta iesniedzēja vēl grib ko teikt? Vai arī komisija vēl, uh, komisija vēlas kaut ko teikt vēl? Nē, lūgumraksta iesniedzēja, tad es izteikšu secinājumu. Speak in Finnish. Es runāšu somiski, tā tad lūdzu uzliekiet austeņas. Komisija apgalvo savās atbildēs, ka uh, Somijas valdība 5. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu par to, ka šī celtniecība notiks Puhē Joki. Es esmu vēlētos pateikties, ka Eh, Somijas valdība neko nav nolēmuši. Tā ir fenovojuma, kur ir vienpersonīgi nolēmusi, ka viņš šajā puha joka cels kodola elektrostaciju. Un vēl bez tam komisija apgalvo, ka vēl nekas nav pārkāpts. Es tomēr vēlētos uzsvērt, ka mēs šeit esam ieradušies tieši tāpēc, lai nenotiktu nekādi dabas pārkāpumi un dabas sas sašķelšana, jo tā ir ārkārtīgi neskarta dabas teritorija, tā ir patiesībā ziemeļbriežu teritoriju un nerunājot, tur vispār nav nekādas rūpniecības un nerunājot nemaz par kodola staciju. Mēs tieši tāpēc esam šeit ieradušās, lai mēs aizsargātu dabu un lai dabas aizsardzības direktīva tiktu īstenot. Un tomēr Somijā vēl bez aizsargātām teritorijām ir arī citas teritorijas. Un šajā projektā, kaut arī uh, tur nav pārkāpti dabas aizsardzības direktīva noteikumi, tas nenozīmē, ka šis projekts nesagraus dabu. Šis projekts nekādā veidā nenāk par labu sabiedrībai, un tas nav, mm, tas nav obligāti jāizpilda. Paldies! Also vielen Dank. Äh, ich würde vorschlagen, aufgrund Es uz piedāvāšu sakojošo. Nu, tā kā projekts ir ļoti delikāts, atstāsim logumrakstu atklātu, atvērtu. Arī tādēļ, lai visi iesaistītie zinātu, ka mēs ļoti precīzi raugamies uz situācijas attīstību, uz eh, to, kādas sekas vidē var rasties. Tas ir mans priekšlikums. Tātad eh, ar šo problēmu mēs paliekam dialogā, un tas arī vēl ir lūgums vārsts jums. Ja jums ir jauna informācija, tad uzreiz dodiet mums šo jauno informāciju, un mēs paliekam ar šiem jautājumiem aktīvi. Turpināsim dialogu tieši tādēļ, ka šis jautājums ir tik ļoti. Uh, jūtīgs un delikāts, nu tādēļ mēs to nenoslēdzam. Tātad paliekam dialogā. Paldies, paldies lūgam rakstiesniedzējiem par uh, jūsu uh, lūgumrakstu. Paldies, jums arī vēl visu labu. Paldies. Nākošais lūgumraksts numur 16 iesniedzis Čons Martes par komisijas attieksmi pret novecojušām atomelektrostacijām Eiropas Savienībā. Lūgumraksta iesniedzējs ir no Francijas, tādēļ var dot uzreiz vārdu komisijai Wolfgangs Kibakungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es gribu teikt jums un jūsu ģimenēm visu, visu labu jaunajam gadam! Šis lūgumraksts un arī divas nākošās 17. Um, uh, punkts uh, ir tieši pēc Fukushimas uh, katastrofas pagājušā gada martā iesniegti. Lūguma raksta iesniedzējs sūdzas par komisijas attieksmi. Un es gribētu pāris principiālas lietas noskaidrot jau uzreiz. Saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību dalību valstu kompetence ir uh, noteikti, kādu enerģiju viņi izmanto, vai izmanto kodolu uh, enerģiju, ja nē. Tā, ja tās to dara, tā kā aptuveni 50% no dalībvalstīm Eiropas Savienībā, tad tām ir uh, jāievēro sekundārās tiesības. 2009. gadā, respektīvi padomu, 2009. gadā pieņēma direktāru par kodola drošību, kurai bija jātiek īstenotā līdz pagājušā gada vasarai. Padoma pagājušā gada vasarā pieņēma direktīvu par kodola atkritumiem. Nu, tik tālu par uh, likumdošanas darbību. Nu, nevar būt runa par bezdarbību vai nerūpīgu attieksmi. Tāds ir mans viedoklis. Praktiski ir tā, ka komisija tieši pēc uh, Fukušimas uh, uh, katastrofas. Mēs izteicām iniciatīvas 143 uh, kodolspēks sacīs pilnīgi visas pakļaut tā sauktajiem uh, izturības testiem. Kritērijus noteica maijā. Un uh, pirmie divi etapi jau ir pabeigti. Bija saņemt ziņojumu no um, operatoriem, kā arī to novērtējums to veica uzraudzības iestādes. Un tagad nākošais. Uh, centrālais eh, um, solis eh, tiks eh, veikts, tā ir tāda izvērtēšana, un līdz vasarai tas tiks mm, pabeigts. Bez tam viss tiesiskais ietvers, kas, nu, protams, ir iespējas to uzlabot, tas tiks pārbaudīts. Un komisija nekavēsies izteikt uh, vēl citus priekšlikumus, lai to uzlabotu. Un šai uh, kontekstā es vēlos jūsu ielūgt, būs publiska uzklausīšana. Tā arī būs enerģijas ģenerāla direktorāta web tiešsaistē. Līdz 27. februāram laipni lūdzu jūs visus iesniegt savus priekšlikums un piezīmes. Būsim ļoti pateicīgi par šādiem. Paldies! Paldies, vai ir kādas piezīmes? Nu, man liekas, ka komisija ļoti pareizi to uh, skaidroja un lūguma raksti ir rakstīti tieši pēc uh, katastrofas, un es tiešām atbalstu arī to viedokli, ka komisija at, uh, attiecīgi rīkojās, lai visas 27 valsts uh, pakļautu vieniem noteikumiem, un līdz ar to mēs varam šo lūgumu rakstu slēgt ar uh, komisijas uh, atbildi. Un tas pats ir spēkā arī nākošam lūgumu rakstam. Šeit varam teikt to pašu. Nu, saīsnot varam teikt, ka mm, doma ir uh, saņemta, augsne ir bijusi auglīga. Uh, Un uh, komisija ir aktīvi uh, darbojusies un uh, pareizi viss parādīsies. Nu, tad slēdzam abas divas, abas divas šos lūkumu rakstus. Līdz ar to es gribu teikt, ka 17. esam izskatījuši līdz, jo visā citādi jums tas pats arī vēlreiz jāskaita. Labi, paldies. Tagad 19. lūgumu raksts. Kristina Alikars, Igaunijas valsts piedarīgā. Un šeit ir uh, runa par riskiem, kādas ir bīstamām stacijām pie es robežām. Lūguma raksts iesniedzēja nav klāt. Tā tad vēlreiz, uh, Karpkungs, jums vārds. Paldies un gribu pateikties jums par to, ka jūs arī saskatat šo problēmu, ka 27 dalībvalsts ir grūti pakļaut vienotiem noteikumiem, un vēl grūtāk ir nedalību valstis arī kaut kā rosināt darboties, un to arī komisija ir mēģinājusi, nu vismaz daļēji. Ir bijuši panākumi, piemēram, Šveice, kas nav es dalība valsti, un tāpat arī Ukraina ir uh, paziņojušas, ka uh, Tās piedalīsies noturīguma jau stresa testos viņu kodolspēkstacijās, un šajos gadījumos komisijai nekas cits neatliek kā Krievijas federācija, par ko šeit ir runa, un um, arī uh, Baltkrieviju atgādināt par to, Baltkrievijai atgādināt par to starptautiskām saistībām, proti par konvenciju par kodoldrošību, un es neesmu atbildīgs, bet es apo konvenciju arī pieminēt. Un to energo komisārs Oettingers darīja 23. jūnijā Vismaz eh, Krievija paziņoja par savu gatavību eh, pārbaudīt šīs, šos noturīguma tests un eh, iespējams piedalīties, proti ievērot savas starptautiskās stāstības. Komisija cer, ka tas tā arī notiks un arī politiskā līmenī īstenos spiedienu, lai kaimiņu valstis arī pildītu viņu saistības. Tīri juridiski uh, Krievija, Krievija, protams, nevar, viņai nevar likt ievērot ES tiesības. Priekšstādātājs. Mēs šeit die, runājam, es arī runāju par to, ko mēs parasti visu daram ES ar dalību valstīm. To mēs daram visu laiku, un tad es tā spontāni teicu, nu tad mēs varētu atbilstošos parlamentus iesaistīt un lūgumrakstu komitejas. Uh, varētu mēs informēt par to, bet, nu, Krievijas parlamentam taču arī vajadzētu būt kaut kam līdzīgam. Nu, Baltkrievijā neesmu īsti droši, vai kaut kas tāds līdzīgs eksistē, bet, nu, kādēļ tad nē? Mēs kā lūgumrakstu komiteja taču varētu vismaz no nu, abās valstīs ir, nu, iestāde ar uz, uzrakstu pie durvīm parlaments, un nu, tad es nosūtītu šo jautājumu un lūgtu par parlamentu atbildi vārdas uzrakstīšanu, jo, protams, ka jūs arī teicāt, ka ir samērā grūti, un jūs no nu, mūs tomēr arī iedrošinājāt. Jo, uh, Kelkungs, jūs vienlaiks arī teicāt, ka nu, vismaz Krievijas federācija liekas, ka viņa parāda tādu uh, principiāli uh, kooperatīvu nostāju. Tas ir tas pirmais, ko es uh, darītu. Un otrais, vai mēs varam tā slēgt, ja mums ir uh, jā. Uh, atstāja atvērtas. Jā, lūdzi, Bosinārī kungs, lūdzu. Paldies! Ir acīm redzams, ka nav diezgan, nav tiesisko līdzekļu, lai vērstos pret šo problēmu, ja mums ir jārunā ar valstīm ārpus Eiropas uh, Savienības. Uh, vienīgie līdzekļi jau tika pieminēti, tos uzskaitīja komisijas pārstāvis. Mums ir vienošanās ar Krieviju, bet citos, citi divpusēji instrumenti, ko mēs varam identificēt, varbūt der, lai mēs šo problēmu uztvertu vai prezentētu kā prioritāru mums un to varētu darīt ne tikai komisijas pārstāvis, bet arī Aštonas kundze un citi, citas augstas komisijas amatpersonas. Nu, grūti iedomāties, ka tuvākajā laikā valstis, kas nepiedar pie Eiropas Savienības, tik ļoti gribēs uh, ar mums izveidot tādus savstarpējus tiesiskās palīdzības instrumentus avāriju saku pārvarēšanai, jo tad šeit es domāju iespējas, kas kas ļautu sadarboties gan, ja Eiropā esošā atomelektrostacija avarētu un apdraudētu valsts ārpus Eiropas Savienības un otrādi. Šim jautājumam, kā es jau teicu, ir jābūt prioritāram mūsu institūciju kontaktos ar uh, trešajām valstīm, tātad valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Nolīgumiem ir jāapsatur skaidras klauzulas par garantijām, uh, saskaņā ar tiesisko ietvaru, un mēs nevaram izdarīt spiedienu uz Krieviju, um, slēdzot divpusējus līgumus, vai nu tie būtu starp Eiropas Savienību un Krieviju vai divpusēji ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad mēs varam slēgt šo lūgumu rakstu un tomēr informēsim atbildīgās iestādes Interesanti tomēr būtu uzklausīt, ko Krievu puse, kā Krievu puse komentētu šo situāciju. Tas tiešām būtu solis eh, tajā virzienā, ko tu tagad aprakstīji, jo, ja notiek kāda avārija ar atomelektrostaciju, tad tā jau um, neņems vērā to, kā tūmā atrodas robeža un neapstāsies pie robežas. Wir rufen jetzt erstmal auf B un da soll die Petition Nummer. Tātad tagad B saraksts 20. Pirmais lūgumraksts paliek atvērts, tas nāk no Somijas valsts piedarīgās Un runa ir par Granādas administratīvā centra austrumu apvedceļu. Tātad šī paliek atklāta, pārējās tiek izbeigtas, tātad slēgtas. Līdz ar to mēs esam pabeiguši mūsu darba kārtību. Novēlu jums laimīgu jauno gadu. Līdz ar to sēde ir beigusies.